peut commencer. Merci. Uh, a... Nu tad sāksim. Man ir ļoti liels prieks no sirds sveikt jūs, Papandreu kungs, Eiropas parlamentā. Mēs esam ļoti lepni par to, ka jūs e, pieņēmāt mūsu uzaicinājumu uzstāties vienā no mūsu uzklausīšanām speciālajā krīzes komitejā parlamentā. Mēs e, zinām, kāda ir jūsu pagātne, kur jūs esat mācījies, jūsu kurikulum vite ir pieejams visiem, bet e, ir skaidrs, ka jau daudzus gadus jūs esat spēlējis nozīmīgu lomu Grieķijas politikā. Šobrīd jūs esat valdīs, pa, valdības vadītājs, un, protams, ka jūs ir ietekmējis jūsu pagātne. Kā mēs visi zinām, šobrīd eh, mēs eh, ciešam no smagas ekonomiskās krīzes gan Eirozonā, gan īpaši Grieķijā. Šobrīd eh, ir skaidrs, ka uzticība Eirozonai nav simtprocentīga, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi pierādīt gan mums pašiem, gan visai pasaulē par to, ka mēs tiksim ar krīzi galā. Eiropa vienmēr ir bijusi stabila un ir bijusi savu veidu flagmanis šīs krīzes apkarošanā, un e, daudz dalību valstis toreiz domāja un bažījās, ka krīze tās skars daudz smagāk nekā tas ir noticis. Pagājušajā ceturtdienā Eirozonas locekļi nolēma, ka ja Grieķija prasīs atbalstu, tā tiks sniegta. Mēs zinām, ka Konstantīnu kungs, Grieķijas finanšu ministrs, ir prasījis, lai uz viņa galda noti, noliek pielādētu ieroci. Tātad, ja viņam tas būs nepieciešams, viņš to izmantos. Es ļoti augstu novērtēju jūsu drosmi, papandreu kungs, jūsu drosmi par to, ka jūs esat izstrādājis ārkārtīgi spēcīgu un izaicinājumiem pilnu atveseļošanās programmu, un es jums novēlu visu labāko šās programmas izpildē. Uh, Vēl bez tam pirmajos eirozonas dzīves gados vairākas valsts, un tajā skaitā arī manējā, manējā Vācija, Francija, tās neievēroja stabilitātes kritērijas, kur tika izveidot eirozonas spēkā stāšanās brīdī. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šodien, pat tik grūtos laikos kā šobrīd, mēs pierādītu, ka mēs varam atrast mūsu saknes, eirozonas izcelsmes principus un tos ievērot. Vēlētos pateikt vēl vienu piezīmi. Proti, mēs esam ne tikai pārsteigti, mēs esam šokēti, ka bankas un finanšu institūti, kuri burtiski pirms pāris mēnešiem bija uz bankrota robežas, šobrīd ir izmantojuši iespēju, lai atkal spekulētu pret eiro. Mhm. and, and make money. Šīs bankas ir spekulē, uzsāk spekulācijas pret eiro un pelna. Tāpēc nebūsim pārsteigti, ka Eiropas parlaments pieņems sekojošus mērus, kurus mēs uzskatām par nepieciešamiem pret šīm bankām. Premjerministra kungs, es jums dodu vārdu. Tiešām vēlreiz sveicināt šeit. Thank you very much, uh, Mr. Klintz. Um... Paldies, Klints kungs! Dāmas un kungi, vienmēr tas ir liels gods uzstāties Eiropas parlamenta vidū. Un pirms pieciem mēnešiem, kad man ievēlēja premjerministra amatā, es esmu piedalījies neskaitāmās intervijās, diskusijās, starptautiskās konferencēs, un tomēr šī ierašanās parlamentā man ir īpašs gods, jo es eh, griežos pie Eiropas parlamenta deputātiem, bet es to gribētu dēvēt par Eiropas Savienības demokrātisko valdību. Jūs esat vienīgā demokrātiskā demokrātiskā institūcija, tāpēc jūsu loma ir nenovērtējama Eiropas Savienībā. Vēlētos vēl pieminēt, ka Eiropas parlaments ārkārtīgi bieži vada dalību valstu parlamenta viedokli, ja tā varētu teikt, par daudziem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas Eiropas Savienība. Protams, ka šobrīd mēs mēģinam īstenot integrāciju. Uh, Mēs runājam ne tikai par Eiropas paplašināšanos, bet arī par struktūru un domāšanas padziļināšanos. Es kā Grieķijas ārlietu ministrs pirms pāris gadiem jau piedalījos tā saucamās konstitūcijas izstrādē, kas pēc tam tika pārdēvēta par Lisabonas līgumu. Šobrīd līgums ir pieņemts, Eiropas parlamenta mandāts un vara ir pieaugusi, un es tiešām ticu, ka jūs variet nākt klajā ar iniciatīvām, kas pārstāvētu visu iedzīvotāju viedokli. Šobrīd finanšu krīzes apstākļos tieši jūsu īpašā komiteja eh, nodarbojas ar visiem šiem jautājumiem, un šobrīd mēs esam arī smagā sociālajā krīzē. Tātad, kā tikt galā ar krīzi? Vispirms, kas mums ir jādara, Ir jāpaskatās uz šo situāciju no plašāka skatījuma. Krīze ir globāla. Atcerēsimies, ka pēc augstā kara mēs ar daudzām problēmām netikām galā, un varētu pat teikt, ka šobrīd šīs problēmas atkal ir pacēlušās virspusē. Kad sabruka komunisma bloks, mēs eh, kļuvām pārāk dogmatiski un viss sāk ticēt liberāla tirgus iespējām. Tas bija vienīgais dievs. Mēs e, izveidojām neregulētus tirgus, un e, patiesībā šie tirgi, ja jūs man ļautu tā izteikties, protams, e, nāca klajā ar, daž, ar tādu spēju izveidot noteiktu politiku. Un pirms diviem gadiem uzsākušies krīze patiesībā ir rezultāts tam, ka mums nebija pietiekamas cauradzamības iepriekš. Mums nebija instrumenti, ar kuriem mēs varētu izvairīties no šādas krīzes. Mums nebija parauga prakses apmaiņa. Parādījās tā saucamie burbuļi, gan finansiālie, un par šiem burbuļiem maksā iedzīvotāji visā pasaulē. Pie tām iedzīvotāji, kuriem nebija nekāda atbildība un nekas ar šiem burbuļiem darāms, visi par to maksāja. Jebkurā gadījumā tas ir ļoti liels izaicinājums. Un mums, kā starptautiskajai sabiedrībai, kur jau divus gadus ir dzīvojusi krīzes apstākļos, kaut arī mēs mēģinām ķepuroties no tās laukā, mums tomēr ir nepieciešams veikt visas nepieciešamās reformas, lai ar krīzi tiktu galā. Un tomēr mēs nedrīkstam likt uz spēles mūsu iedzīvotāju uzticamību. Ja iedzīvotājs zaudēs uzticamību, vai tas būtu Eiropas līmeņa vai nacionālā vai startautiskā līmeņa demokrātiskajām institūcijām, tad, tad vietā var stāties ekstrēmisms, polarizācija, populisms, un tas nenākt par labu nevienam. Mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām, un esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība pati par sevi jau ir sava veida mācības stunda. Eiropas Savienība pārvalda reģionu pēc suverenitātes principiem, un es uzskatu, ka šāds modelis varētu tikt ņemts par piemēru globalizētā pasaulē. Tikai darbojoties visiem kopā, mēs varam cīnīties pret klimata izmaiņām, pret nabadzību, pret migrācijas milzīgajiem viļņiem un līdzīgi. Līdz ar to es vēlētos brīdināt pret manis pieminētajām negatīvajām tendencēm. Ir daudz, kur apgalvo, strādāsim kā parasti. Nē, mēs nedrīkstam tā darīt. Viena no uh, cenām, ko mēs esam maksājuši par šo krīzi, ir milzīgais bezdarbs. Un nākotne šobrīd neliekas īpaši spoža. Es uzskatu, ka mums ir jāpasaka pašiem sev, jāpasaka visiem pārējiem, un arī nākamajā G20 sēdē, kurā tiksies gan Eiropas Savienība, gan, uh, gan pārējās vadošās pasaules valstis, mums ir jārunā par adekvātiem mēriem, kurus īstenot pasaules līmenī un kurus mēs vēlamies redzam īstenotas. Daudzas reizes jau savā iepriekšējā politiskajā darbībā un burtiski pēdējās nedēļās esmu ticies ar daudziem Eiropas valstu vadītājiem. Tikos Londonā ar Gordonu Braunu, tikos ar eh, Zapatero, Berlīnē tikos ar Angelu Merkeli, Parīzē ar Sarkozī kungu, Žanu-Klodu Junkeru. Un eh, mēs šobrīd runājam par iniciatīvu, kā, e, kā izveidot svaps mehānismus, un man pagājušajā nedēļā bija iespējams par to runāt ar Baraku Obamu. Baraks Obama šobrīd arī man jautāja, vai mēs nevarētu izstrādāt spēcīgāku politiku lēmumu pieņemšanas procedūru spēcīgāku instrumentu, kā ietekmēt sabiedrību ārpus Eiropas Savienības robežām. Jā, e, protams, vienmēr ir grūti nepazaudēt e, domu pavadienu detaļās, un tomēr es uzskatu, ka tas, ka Eiropas Savienība atbalsta, e, atbalsta Amerikas Savienoto Valstu valdību, ir ārkārtīgi būtiski. Jāsaka, ka krīze ir ietekmējusi arī iekšējās problēmas. Un uh, starptautiskā finanšu krīze, un kā jau jūs teicāt, mēs nedrīkstam pieļaut, ka parādās oportunistiskas spekulācijas. Vēlētos šeit pavisam skaidri pateikt. Mums nav jāmeklē grēkāzes Es esmu pirmais, kurš eh, pateica, ka tā ir mūsu nācijas atbildība tikt galā ar mūsu problēmām. Tā ir mūsu atbildība, lai mēs labotu pagātnes kļūdas un stiprinātu mūsu nostāju, bet to viss apgrotina tas, ka mēs šobrīd dzīvojam dziļā finanšu krīzē. Vienlaikus mēģinot labot šīs kļūdas, kuras nav mūsu radīts, to ir radījusi iepriekšējā valdība. Uh, Nav tā, ka liktenis jau ir izlēmts. Un eh, šobrīd ir tā, ka mūs ietekmē, vai tie būtu dažādi finanšu produkti, vai tās būtu reitinga aģentūras. Šīs eh, aģentūras šobrīd nav atzinušas finanšu plūsmu globālā līmenī, un eh, tā kā šī finanšu plūsma pietiekam netiek uzraudzīta pasaules līmenī, No tā mēs ciešam, jo šobrīd visa uzmanība, visi starmeši ir vērsti uz mums. Līdz ar to izveidojas sava veida paradoks mūsu cilvēku nodokļu nauda ir izveidojusi bankas, bankas ir uzceltas uz šīs naudas, un tagad bankas ir nobankrotējusi un atkal tiek prasīta nodokļu nauda, mūsu nauda, lai šīs bankas izvilktu no parādu purva. Protams, mums ir struktūrāls problēmas, bet ir arī cita problēma, ar ko mums ir jātiek galā pēc iespējas ātrāk. Un Tas ir, mums ir jārada nepieciešamie instrumenti, lai mēs aizsargātu mūs pašus no šādas situācijas. Pateikšu uzreiz, kas šobrīd, pateikšu godīgi, kas šobrīd notiek Grieķijā. Mani ievēlēja pirms pieciem mēnešiem par premjerministru, tika izveidot jauna valdība, un mēs esam gatavi izmaiņām. Mēs esam gatavi reformēt, mēs esam gatavi to darīt tādā veidā, kas nekad iepriekš nav ticis pieredzēts Grieķijā. Bet eh, laika mums ir maz. Mēs esam uzsākuši veselu reformu virkni. Protams, ka pirmais, kas mums ir jāizdara, mums ir jāatgūst iedzīvotāju ticība valsts ekonomikai. Tas ir pirmais. Ar to mums ir jāatgūst jācīnās e, šobrīd. Ilglaicīgākā laika periodā mums ir jāveic dziļākas struktūrālās reformas, un mēs tiešām ticam, ka Grieķija var kļūt par vienu no ekonomiskajiem vad, vad, vadošajiem motīviem, motoriem, īpaši runājot par zaļajām tehnoloģijām un arī uh, par jaunākajiem attīstības tendencēm piemēram, veselības aprūpē. Šobrīd Grieķijā ir milzīgs budžeta deficīts, mums ir nepieciešams tūlītējas reformas. Šīs reformas jau notiek, tās ir ļoti pamatīgas, un pagājušajā nedēļā mēs e, pieņēmām vienu no spēcīgākajiem pasākumu kopumiem, kas jāīsteno vienu no spēcīgākajiem pasākumu kopumiem Grieķijas vēsturē. Visi šie pasākumi pierāda, ka mums ir nepieciešamā politiskā griba, bet mēs uzskatām, ka mēs jau dzīvojam kopienā, mēs dzīvojam Eiropas Savienībā. Un Eiropas Savienība ir vērtību savienība, un mēs vēlamies izpildīt savu sadaļu. Un Mēs esam pierādījuši, ka esam gatavi aizsargāt mūsu kopīgās Eiropas vērtības un mūsu kopīgo Eiropas valūtu. Esmu jau pateicis Grieķijas iedzīvotājiem, ka šis gads būs dramatisku reformu gads pilnīgi visos pārvaldes līmeņos. Mums ir jāizmaina mūsu drošības sistēma, nodokļu sistēma, mums ir jāizmaina administrācijas sistēma. Mēs esam samazi, zem, samazinājuši algas, mēs esam izmainījuši arī izglītības sistēmu un vispār mainās viss Grieķijas modelis. Bet, kā jau teicu, sociālās un institucionālās izmaiņas nevar tikt veiktas ātri. Mēs nevaram apņemties izpildīt sociālos, eh, sociālos mērķus, un institūcijām ir jāmaina savs domāšanas veids un ieradumi. Tas prasa laiku. Uh, Tātad, kā teicu, mēs veicam nekavējošas izmaiņas, un mums ir jādomā arī ilglaicīgāk. Tas viss prasa laiku. Lielākā daļa Grieķijas iedzīvotāju atbalsta šīs reformas. Reformas ir ļoti drastiskas, bet mēs tiešām ticam, ka tās palīdzēs ekonomikā. Pagātne ir tāda, kāda tā ir. Bet šobrīd izaicinājums ir tāds, ka mēs nevaram samazināt deficīta uh, procentu ar šiem pasākumiem. Patiesībā mēs jau esam jautājuši Grieķijas iedzīvotājiem samazināt viņu ieņēmumus, ja mēs vēlamies eh, samazināt Grieķijas deficītu. Bet eh, šo deficīta samazinājumu momentā var aprīt spekulācijas pasaules tirgu, piemēram, kaut kur pasaulē, pat ārpus Eiropas Savienības robežām, kāds sēž pie kompjūtera un visi Grieķijas centieni var vienā brīdī aizplūst uz šā cilvēka kabatām tas neko ne, nelīdzēs. Līdz ar to mēs nevēlamies piedzīvot situāciju, kad visi mūsu pūliņi vienkārši tiek aizslaucīti ar vienu taustiņu piesitienu. Mēs saprotam, ka grieķi, franči un itāļi nodokļu maksātāji šajās valstīs. Mēs neprasam, lai viņi maksā par mūsu kļūdām. Ko mēs vēlamies ir redzēt spēcīgu politisku gribu, mēs vēlamies veikt nepieciešamās reformas, un mēs nevēlamies maksāt vairāk, kā nepieciešams, šo reformu īstenošanai. Šā iemesla dēļ mēs sakam, strādāsim visi kopā, rīkosimies spēcīgi, rīkosimies drosmīgi, Lai nav tā, ka mēs maksājam augstākus nodokļus, tas savukārt eh, palēnina ekonomikas atveseļošanos, palielina bezdarbu un līdzīgi. Mums šobrīd, kā jau to teica Grieķijas finanšu ministrs, mums ir uz galda jānoliek, jānoliek pielādēta pistole, lai tirgi atbildētu adekvātā veidā. Grieķija šobrīd atbild par apmēram 2% Eiropas Savienības IKP. Tomēr ekonomiskie apstākļi Grieķijā un tas, kas notiek situācija Grieķijā, var Eiropas Savienību ietekmēt eh, daudz lielākā mērā nekā tikai mūsu devums IKP. Tātad tas, ka mēs Grieķijā rīkojamies, ir pārtraucis retoriku un spekulatīvās runas par to, ka mēs varam sagraut uh, eirozonu. Bet arī Eiropai ir jārīkojas. Tātad mēs visi dzīvojam monetārajā savienībā, bet Eiropa jau ir arī politiska savienība. Tātad mēs esam partneri. Tas arī bija iemesls, kāpēc mēs iestājāmies monetārajā savienībā. Mums ir jāpadziļina mūsu savstarpējā saistība un apņemšanās. Tikai tā mēs varēsim tikt galā ar problēmām, ar kurām šobrīd saskaras visi, vairāk vai mazāk. Debatas pasaulē par to, vai Eiropas Savienība sabruks, vai tā tiks e, noslaucīta no kartes, vai atkal parādīsies robežas, esmu pārliecināts, ka nekas tās nenotiks. Kaut arī Amerikas Savienotās valstis ir ļoti spēcīgs projekts, manuprāt, tas vienkārši pierāda, ka pasaules ekonomika kļūst ar vien globalizētāka. Eiropas Savienībā ir 27 dalību valstis, monetārajā savienībā 16, mums ir sava valoda, sava kultūra, un tomēr mēs vēlamies darboties visi kopā pilnīgi unikālā un agrāk neredzētā veidā. Tikai darbojoties visiem kopā, mēs varam cīnīties pret pasaules izaicinājumiem. Ja Eiropas Savienība pēc otrā pasaules kara tika veidot kā miera projekts, un patiesībā miera projekts joprojām būtu vajadzīgs, piemēram, Balkānu situācijā vai Kipras situācijā. Es uzskatu, ka šodien Eiropas Savienība tomēr runā par to, kā tikt galā ar globalizāciju pasaulē. Šā iemesla dēļ mums vajag vairāk Eiropas. Noslēgumā vēlētos vēlreiz uzsvērt, vēlreiz atkārtot to, ko Dominiks Straskans teica vakar. Mēs ar viņu runājām vakar. Viņš teica, ka mēs nedrīkstam palaist garām šo iespēju, ko mums dod vēsture sakārtot pasaules finanšu sistēmu. Kā jau teicu, Grieķijā mēs cīnāmies ar savām problēmām, mēs to darām pēc labākās sirdsapziņas, un tomēr mums vajadzētu padomāt par to, ka inf ir nepieciešams informat institucionālās reformas. Uh, Eiropas monetārais fonds, uz ko tas balstās, kā tas strādās. Protams, par to ir jārunā. Visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Mums e, ir jāliek kārtas uz galda, ja mēs vēlamies spēcīgāku Eiropas Savienību. Un tomēr tie visi ir jautājumi, kuri neatrisinās patreizējo problēmu tūlīt. Tāpēc nepieciešamie pasākumi ir jāveic eh, patreizējās krīzes atvesaļošanā. Un, protams, ka visas Eiropas Savienības dalību valsts un Monetārās Savienības dalību valsts strādā pie tā. Paldies, ka šodien uzaicinājāt mani šeit. Paldies par to nozīmīgo darbu, ko jūs dariet. Es būšu priecīgs uzklausīt ne tikai jūsu jautājumus, bet arī priekšlikumus, jo mēs esam viena liela un draudzīga ģimene. Mums visiem ir jātiek galā ar šīm problēmām. Izaicinājumi ir lieli. Darbosimies visi kopā. Paldies! Thank you, Prime Minister, <clears throat> for uh, also. Paldies, premjerministra kungs, uh, arī par uh, to, kā kolēģiem būs iespēja uzdot jautājumus. Uh, katrai politiskai grupai būs iespēja uzdot jautājumus, un tātad mēs tagad dosim vārdu katrai grupai jautājumiem. Uh, Eh, kolēģi, es gribētu uzsvērt, ka mums laiks ir ierobežots, tātad viena minūte. Eh, Skulā Katis no Tautas partijas pirmais. Υπουργέ, καλώς ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Eh, labrīt, premjerministra kungs, priecājamies jūs redzēt Eiropas parlamentā. No Eirozonas izveidošanas līdz pat šodienai ir bijušas milzīgas uh, problēmas ar uh, konkurence, milzīgas atšķirības starp Vāciju un citām valstīm, īpaši dienvidos. Daļa no risinājuma varētu būt uzlabot algas un patēriņu Vācijā, bet uh, citas, cits risinājums būtu struktūrālās izmaiņas šajās valstīs, kur nav konkurences. Uh, Kādas reformas jūs plānojat Grieķijā, lai veicinātu konkurenci Grieķijā? Ir vēl viens jautājums attiecībā uz stabilitātu un pieaugumu paktu. Kāda ir šī pakta nākotne? Vai mēs gribam elastīgāk kaut ko vai stingrāks noteikums? Paldies! Thank you, Mr. President. Uh, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα την... Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, gribētu pateikties mūsu politiskajai grupai un koferatī kungam. Uh, un es gribētu uzdot jautājumu, kas atspoguļo manas politiskās grupas nostāju. Sociālistu un demokrāti no paša krīzes sākuma atbalstīja nepieciešamību izveidot atbalstu mehānismu tām valstīm, kurām ir milzīgs deficīts un eh, tās, kurām ir problēmas ar eiro stabilitāti. Rasmussen kungs un Berez kungs ir rakstījuši par to Eiropas presē, bet daži Citi partneri uzskata, ka mums netrūkst solidaritātes un atbalsta, bet mums eh, trūkst stingrāk monetārā uzraudzība un sankcijas, kas eh, pat eh, aiziet tik tālu, ka valstis ar augstu deficītu varētu tikt izslēgts no Eirozonas. Premjerministra kungs, es gribētu zināt, vai šie dažādie uzskati neatspūgļo pilnīgi e, citādu priekšstatu par Eirozonas nākotni. Paldies! Olšmit. Es atvainojos. Es e, domāju runāt valodā, kuru saprot premjerministrs, proti zviedru valodu. Un, protams, es vēlētos pateikt, ka es jūs apbrīnoju. Jums ir pilnīgi visa mūsu atbalsts. Zviedrijā 90. gados bija precīzi tāda pati krīze, un es saprotu, kāda jums ir milzīga izaicinājuma, un mēs ar ļoti lielu interesi sekojam līdz jūsu veikumam. Tātad šobrīd Grieķijā notiek kas? Tas ietekmē Eiropas eirozonu, jūs to pieminējāt savā ievadrunā, bet tas ietekmē arī situāciju ārpus tās. Uh, Es eh, piekrītu tam, ka eiro ir jābūt arī manā valstī, Zviedrijā. Šobrīd Zviedrijā Grieķija tiek izmantota par piemēru, lai neiestātos eirozonā. Taču, un viņi apgalvo, ka ir ļoti gudri neiestāties šajā zonā, tāpēc es vēlētos pajautāt jums, premjerministra kungs, vai jūs uzskatiet, ka Grieķijas problēmas ir saistīts ar to, ka Grieķijai ir eiro kā valūta, un ja jums būtu izvēle, vai jūs vēlētos izstāties no tās, vai vispār, ka jūs nebūtu nekad iestājušies? Ε, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας, Par Grieķijas konkurētspēju ακούει κανείς συνήθως είναι ότι έχουμε μια αύξηση μισθών ιδιαίτερα στο δημόσιο. Mēs runājam par tādām lietām kā algu pieaugums sabiedriskajā sektorā. Tas ir faktors, e, ko uzskata par konkurenciju e, mazinošu, bet es gribētu uh, runāt par ko citu. Es domāju, ka Grieķija ir e, specifiskā situācijā. Mums ir dārgs e, sabiedriskais sektors, daudz birokrātijas un ir arī korupcija, bet e, tas nozīmē, ka mums ir iespēja manevram. Tas nozīmē, ka mēs varam izdarīt struktūrālās pārmaiņas un tādā veidā samazināt birokrātiju un uh, vienkāršot procesu. Piemēram, mēs vienkāršosim nodokļu sistēmu, administrāciju un agrāk mums bija pieci uh, valdības līmeņi, bet tagad ir trīs, tad centrālā, reģionālā un uh, pašvaldību. Daudz pašvaldības tiks apvienotas, to būs mazāk. Pašvaldību uzņēmumi arī tiks apvienoti. Mēs apvienosim arī daudzus centrālos pakalpojumus. Ir daudz centrālo eh, pakalpojumu, eh, kas nevar pastāvēt paši par sevi. Mēs tos apvienosim, būs arī vairāk pārskatāmības Piemēram, veselības sektorā bija strauji augošas izmaksas, jo nebija e, pārskatāmības e, par izmaksām un administrāciju. Un arī ir jautājums par farmācijas e, kompāniju ietekmi Tātad mēs varam samazināt izdevumus par 30 līdz 50 procentiem šeit. Piemēram, parāds slimnīcas sektorā ir 7 miljardi eiro, un mēs to varētu samazināt par 50 procentiem, veicot eh, tos pasākums, eh, par kuriem mēs nesen paziņojām. Tātad konkurētspēja. spēja būs ļoti eh, svarīga eh, sabiedriskā sektora atjaunošanā un modernizācijā. Mums būs eh, jāuzlabo turismu nozari, kas ir ļoti dinamiska. Tāpat arī mums būs jādomā par zaļo attīstību, par jaunām tehnoloģijām, izglītību un jaunu uzņēmumu veidošanu. Uh, I'll, I'll continue in English. Um, on, on the issue... Par Māstrihtas līguma jautājumu un vai tas ir pārāk stingrs vai pārāk elastīgs. Es domāju, mēs uh, pašlaik redzam vajadzību apskatīt dažādas institūcijas, kuru trūkst šajā Eirozonas projektā. Pirmkārt, pagājušajā gadā pēc krīzes notika tāds atslābums, ko uh, tātad elastīgs māstriktas kriterija pielietojums. Es uh, tad biju uh, opozīcijā, es runāju ar Jose Manuelu Barozo un es teicu, ka man nepatīk vārds elastīgums. Tas ir varbūt negaidīti no sociālista, bet es teicu, ja deficīts būs lielāks nekā kritērijos noteikts. Tas nav, tā nav problēma, jo visas valstis to dara. Bet uh, stiprās valstis uh, gatavojas ieguldīt uh, naudu ekonomikā, tas gan radītu deficītu, bet stimulētu ekonomiku. Tas tika darīts ASV un Eiropas valstīs. Es teicu, darīsim tā, ka, piemēram, mums visiem ir pieaugums par 3 līdz 5 procentiem. Tas ir, tam būtu jābūt koordinētam un komisijas pāraudzībā, lai redzētu, kur mēs ieliekam šo naudu. Es teicu, vienkārši vārds elastīgums. Uh, dažām valstīm būs signāls, ka deficīts var būt neierobežots, un tas notika ar Grieķiju. Tātad mums ir vajadzīgs vairāk koordinācijas, un uh, e, krīzai mums ir vajadzīgi elastīgi uh, risinājumi, bet tiem ir jābūt organizētiem. Un ideja uh, par atbalstu mehānismu uh, Vienalga, vai tas būtu valūtas fonds vai kaut kas cits. Eh, Berez kundze un Pols Rasmusens jau minēja dažas eh, svarīgas idejas, ir arī vēl citas idejas. Tātad šiem šos atbalstu mehānismus var veidot dažādi, protams, var sodīt eh, par uh, Māstrihtas kritēriju neievērošanu, ir noteikumi, kas nosaka tieši kādas sankcijas vajadzētu pielietot, bet mums vajadzētu arī pārliecināties, ka valstis, kurām ir problēmas un kuras strādā pie risinājumiem, tiek atbalstītas. Uh, lai šie risinājumi tiktu īstenot un būtu efektīvi, jo vienkārši sankcijas var nebūt atrisinājums, jo e, sots un izslēgšana ir ne tikai šīs izslēgtās valsts, bet Eiropas Savienības neveiksme. Tātad jautājums par eirozonu. Grieķijai eirozona ir bijusi ļoti pozitīva Pirmkārt, tās stabilizēja valūtu, jo mēs pieņemam eiro kā valūtu. Otrakārt, eirozona palīdzēja mūsu izaugsmai. Pirmajos eh, gados pēc eiro ieviešanas bija eh, strauši pieaugums, un treškārt, arī šodien ir svarīgi, ka ir e, vajadzīgs e, mehānisms, kur mums arī šodien trūkst. Mēs esam pašlaik veikuši tos pasākums, ko mums e, prasītu valūtas fonds. Faktiski valūtas fonds ir kontrolējis mūsu valsts kopā ar Eiropas centrālo banku un komisiju, un viņi uh, piekrīta mūsu pasākumiem. Tātad mēs e, faktiski strādājam valūtas e, fonda programmā, vienalga vai mēs to tā saucam vai nē. Bet e, mums nav to iespēju, ko valūtas fonds varētu nodrošināt. Mums tā tad ir pašlaik tāda uh, sistēma, ka mēs esam gatavi uz radikāliem pasākumiem. Ungārija ir pieredzējis līdzīgas uh, problēmas un uh, ir jābūt, bet viņi lieto citu risinājumu. Tātad mēs negribam būt tādā situācijā, kur mums ir visi, visas sliktās puses, kādas ir sadarbībā ar valūtas fondu, bet lai mums ne, bet eh, tajā pašā laikā bez priekšrocībām, ko dod Eirozona. Tātad mēs eh, varam strādāt pēc valūtas uh, fonda eh, programmas, vai arī mēs pat varam no valūtas fonda aizņemties, kaut gan mēs ceram, ka to nevajadzēs. Tātad nākošie jautātāji, lūdzu, ievērojiet laiku. Labdien, priekšsēdētāja kungs. Es gribēju, prie, premjerministra kungs, zaļo grupas vārdā es jums pateicos par to, ka jūs piedalāties mūsu sanāksmē es gribētu atgriezties pie stabilitātes un izaugsmas pakta un pie tā, ko mēs varam mācīties no Grieķijas krīzes un no krīzes, ko mēs pārdzīvojam vispār. Pēc eiro ieviešanas virknē valstu valsts deficīts uh, pieauga, bet dažās citās eirozonas valstīs ir pieaudzis. Uh, uh, budžeta pārpalikums. Vai jūs nedomājat, ka no, viena no krīzes mācībām ir tāda, ka izaugsmes un stabilitātes paktam ir jāiekļauj vēl viens kritērijs par kopēju bilanču uzraudzību un pārvaldību gan deficīta, gan pārpalikuma gadījumā. Paldies! Hontis kungs. Mm, premjerministra kungs, es vēlētos jūs sveikt uh, uh Eiropas uh, parlamenta apvienotās kreiso grupas vārdā, un uh, mēs augstu vērtējam to, ka jūs esat uh, piekritis apspriest šos jautājumus ar mūsu krīzes komiteju. Es gribētu jautāt, vai ir kādi konkrēti uh, projekti par to, kā Eiropas Savienība varētu atbalstīt Grieķijas ekonomiku, jo šobrīd viss, ko panāk Eiropas valstu vadītāji, ir tikai tas, ka pieaug spekulācija pasaulē vai ir paredzēts izmantot uh, Startautisko valūtas fondu palīdzību, kas varētu novest vēl pie stingrākiem pasākumiem pret darba ļaudīm nekā tas joprojām šobrīd ir darīts. Tagad jau piedzīvojam bezdarba pieaugumu un recesiju. Vai ir vēl paredzēti kādi uh, aizņēmumu mehānismi, kas varētu novērst spekulāciju? Borgēzio kungs. Paldies priekšsēdētāji. Vai jūs nedomājat, ka pārāk drakoniski pasākumi, kas ir ierosināti, varētu nevis glābt no šīm grūtībām, bet tikai palī, paildzināt Grieķijas ekonomikas agoniju. Grieķijai nav nepieciešama monetārā palīdzība kontrolējot izdevumus un inflāciju, bet gan būtu nepieciešama drosmīga devalvācija, lai piesaistītu ārvalstu investīcijas un lai uh, veicinātu turismu attīstību, vai jūs nesat uh, paredzējuši ieviest uh, nacionālo valūtu iekšējam lietojumam un uh, saglabāt vienlaikus arī eiro saskaņā ar līguma noteikumiem. Uh, un varbūt uh, esat paredzējuši kādu monetāro protekcionismu iekš Grieķijas ekonomikā, un varbūt jūs kaut ko esat paredzējuši atšķirīgu no Argentīnas. Priekšsēdētāji saka, būs vēl viens um, jautājuma rauns. Un tagad vārds uh, Papa Andreukungam. Jā, runājot par uh, tekošā konta deficītu. Uh, Mēs cenšamies padarīt mūsu ekonomiku konkurētspējīgāku. Mm, tāpat ir jādomā arī par to, lai Eiropas ekonomika kļūtu konkurētspējīgāka pasaules mērogā. Dažas uh, ir nelīdzsvarotība gan valūtu ziņā, gan uh, augu ziņā pasaulē, un tas viss rada uh, Mm, sarežģījumus konkurētspējas pieprasījuma ziņā un attīstības eh, potenciālam, runājot par pasauli kopumā. Mums ir nepieciešams veikt reformas, lai mēs kļūtu konkurētspējīgāki. Šos, eh, šie pasākumi, ko mēs esam veikuši paši par sevi, uh, neizvilks mūs no krīzes un nenodrošinās izaugsmi. Un Māstriktas uh, līgumā ir pareizi norādīt stabilitāte un izaugsme, un izaugsme ir šīs monētas otra puse. Mums ir jāveicina investīcijas, mēs in, veiksim investīcijas, mums ir arī paredzēts finansējums no struktūra fondiem un kohēzijas fondiem kas tiks eh, ieguldīti infrastruktūras attīstībā un izglītībā. Esmu pārliecināts, ka Grieķijai ir lielas iespējas kļūt par zaļo ekonomiku un varbūt lielākais potenciāls Eiropā attiecībā uz vēja enerģiju. Šobrīd mēs šo potenciālu patiesībā praktiski neizmantojam. Tās ir vismaz dažas no tām jomām, ko mēs varētu attīstīt. Kā mēs teicām, uh, Eh, par Startautisko valūtas fondu. Mēs eh, esam ar viņiem tikušies un mēs pildām viņu ieteikumus. Tā kā, ja mēs grieztos pie valūtas fonda, no mums neko vairāk neprasītu. Bet es dodu priekšroku Eiropas risinājumam, jo mēs esam Eirozonā, mēs esam Eiropā. Un mums ir jāparāda Eiropai, eh, pasaulē, ka Eiropa spēj rīkoties. Tas nenozīmē, ka mēs prasām naudu, bet ir nepieciešams kāds instruments, kas varētu palīdzēt, un es domāju, ka ar to pietiktu, lai šie spekulanti tiktu atvairīti. Mums ir jātiek galā šo spekulācijas jautājumu gan attiecībā uz Grieķiju, bet patiesībā šis jautājums ir vēl plašāks. Un tādēļ mums ir jāizmanto Grieķija kā tāds pārbaudas akmens, lai tiktu galā ar plašāku problēmu, ar ko mēs varētu saskarties nākotnē. Un visbeidzot par devalvāciju un nacionālās valūtas ieviešanu. Pēc eh, manām domām mēs veicam nepieciešamos pasākums, lai sakārtot mūsu tautsēmniecību un tiktu galā ar šiem jautājumiem Māstriktas līguma ietveros. Pēc manām domām citi pasākumi nav nepieciešami, un tas būtu ļoti sarežģīti šobrīdējā situācijā ieviest nacionālo valūtu paralēli eiro. Un tas būtu arī nepareizais signāls attiecībā uz tām problēmām, kas mums ir. Jā, mums ir problēmas, bet mēs spēsim atmaksāt mūsu aizdevumus, un mēs šos Uh, jautājums risinām, mums ir liels potenciāls tautsaimnieciskā ziņā. Un tādēļ nevajag radīt priekšstatu, ka mēs esam bezdibeņa malā, jo mēs esam veikuši nepieciešamos pasākums, lai virzītos uz priekšu. Un tagad pēdējais jautājumu rauns. Hans Pēters Mārtins, Kalas kungs uh, un uh, Bereškundze. Es uh, ļoti atbalstu eiro. Un es iestājos arī par Eiropas Savienību, būdams austrietis. Tomēr bieži izskan kritika, un viens no galvenajiem kritikas punktiem ir tas, ka ir nepietiekama uzraudzība. Es gribētu savukārt norādīt un patiesībā uzdot arī jums jautājumu, kritisku jautājumu. Mēs esam konstatējuši, ka, ka atkal ir uzsākušās debatas Vācijā par maksājumiem. Vai šīs eh, debatas ir pabeigtas vai nē, un vai jūs par to nerunājat taktisku apsvērumu dēļ? Otrakārt, vai Eh, pašreizējā situācijā nebūtu nepieciešams izveidot varbūt Eiropas parlamentā pamagaidu izmeklēšanas komisiju, kas iepazītos ar Grieķijas pieredzi un eh, izstrādāt ieteikumus, jo līdzīga situācija var izveidoties Spānijā, piemēram. Um, ir Eiropas ko komisija konstatējusi, ka ir 1,3 miljārdi finansējumi ir ne, neatbilstoši izmantoti un uh, tikai trešdaļa ir izdevies atgūt. Tagad Otmārs Kāras. Es uh, pārstāvot uh, Eiropas Tautas partijas grupu varu atzīt, ka jūsu uzstāšanās bija izcila šorīt. Jūs ļoti skaidri uh, visu mums paskaidrojāt. Es varu jums. Uh, iedrošināt un apstiprināt, ka Grieķija ir mūsu kopienas uh, daļa un mums ir jāparāda Eiropai solidaritāte, bet mums ir jārunā atklāti. Mums ir trīs līmeņi - Grieķija, Eiropa un pasaules noteikumi. Klausoties jūsu teiktajā šorīt, mēs uh, dzirdējām, ka jūs spējat un gribat darīt savus mājas uzdevumus un ka jūs tiekat ar to galā. Otrā mācība no jūs teiktā ir, ka jūs esat arī mācījušies un sapratuši, kas trūkst Eiropas līmenī, lai varētu sniegt Grieķijai atbalstu. Un treškārt mums ir vajadzīgi globāli noteikumi. Tādēļ es gribētu uzdot jums jautājumu kādas ir tās problēmas, ko jūs pašu spēkiem nevarat atrisināt Grieķijā un kāda īslaicīga solidaritāte jums nepieciešama, Verešas kundze? Mēs, premjerministru kungs, varam tikai izteikt abrīnu par jūsu veiktajiem pasākumiem un drosmi. Krīze ir vienlaikus brīdis, kad ir jaunas iespējas, bet tā arī uh, var veicināt pārliecīgu steigu un veikt pasākums, kas ilgtermiņā varbūt būtu neliederīgi. Jūsu valsts ir gan vainīga, gan cietusi uh, attiecībā uz uh, struktūra reformu neveikšanu. Manā valstī pārkāpums ir tāds, ka nav sakārtotas valsts finanses Vācijas vaina ir tā, ka tā ir atteikusies uzsākt diskusijas par šo jautājumu ārpus finanšu um, stabilitātes un izaugsmas pakta. Es uh, vēlētos atbalstīt jūsu pieju un nodalīt divus jautājumus. No vienas puses ir Grieķijas jautājums. Eiropas Savienībā, Eiropas, Eirozonā ir jāsniedz viss atbalsts, kas nepieciešams, un otrām kārtām vajadzētu uh, padomāt ar vēsu prātu, ko mums mācīties no pēdējiem desmit gadiem, kur Eirozonas ietveros ekonomiku diverģence tikai pieauga, un uh, to mēs tagad redzam no Grieķijas situācijas. Un kā jūs redzat uh, iespēju un kas varētu pildīt šo otro uzdevumu? Well, Thank you very much. Papandreou kungs. Paldies eh, par reparāciju maksājumiem. Jā, tas ir eh, atvērts jautājums. Mēs ar Vāciju turpinām šīs sarunas, bet es varbūt nebūtu īstais laiks par to runāt. Šobrīd, kad mēs runājam par citiem jautājumiem, tas tikai radītu sajukumu un dotu uh, signālu, ka mēs nesam gatavi uh, veikt pārmaiņas paši savā valstī. Es skaidri gribu pateikt, ka mēs nemeklējam grēkāžus un uh, iegānstus, lai neveiktu sāpīgus pasākumus. Jā, mēs veicam ļoti uh, grūtus pasākumus, ko tas ir patiesībā grūtākais uzdevums, ko Grieķija veikusi kopš otrā pasaules kara beigām. Uh, bet tas ir signāls, ka mēs esam gatavi rīkoties un uh, to saku ne tikai es, to saka Grieķijas tauta. Mēs darām visu iespējamo, lai sakārtot paši savas mājas. Un arī uh, es gribu teikt par parlamentu izmeklēšanu. Mūsu parlaments veic izmeklēšanu šajā jautājumā. Un arī um, uh, attiecībā uz ASV banku rīcību pret Grieķiju. Uh, Lai gan savā laikā šie banku veiktie pasākumi tika uzskatīti par pilnīgi pieņemamiem, un tāpat rīkojās citas valstis, tas tika uzskatīts par parastu darījumu veikšanas veidu, un tagad izrādās, ka tā varbūt nebija tā veiksmīgākā rīcība, jo tā noveda pie dažu valst, valstrītas banku bankrota. Eh, par, tālāk par Eirozonu. Grieķija pat iestājās Eirozonā un pat uh, pārskatot šo militāro pasūtījumu uzskaitīšanas kārtību, šeit es gribu teikt, ir divas iespējas, kā uzskaitīt šos uh, militāros pasūtījumus. No vien, viens veids ir iekļautos budžetā, uh, tad, kad uh, uh, ieroči tiek saņemti, tad uh, šis uh, pasūtījums tiek iegrāmatots. Un otrs veids ir uh, iegrāmatot tad, kad tiek veikts pasūtījums. Mēs iegrāmatojām šos pasūtījumus tad, kad tika saņemti ieroči, jo nebija zināms, kad šis pasūtījums tiks izpildīts un, un tā tālāk, un tas ir tas brīdis, kad tiek nauda izmaksāta. Un uh, Eh, salīdzinot ar iepriekšējo valdību, šīs izmaiņas ir tādas, ka tad, kad pasūtījums tika saņemts, eh, tika saņemts, tad tas parādījās grāmatvedības uzskaitē, un tad līdz ar to arī šis eh, deficīts ievērojami pieauga. Tas nozīmē, ka 2000. gadā Grieķija iestājās uh, Eirozonā ar 3,1% deficītu pat saskaņā ar uh, jaunajiem grāmatvedības noteikumiem, tā kā tas bija ļoti tuvu 3%. Citām valstīm šajā laikā bija deficīts 3,3-3,5%. Protams, tad, kad ir šāds milzīgs aizsardzības budžets, kāds ir mums, uh, Mēs vēlētos to samazināt un ceram, ka Eiropas miera projektā mēs spēsim uzlabot mūsu attiecības ar Turciju. Tad tas būs, protams, liels atbalsts mūsu budžetam. Mums pieci vai 4% no IKP ir atvēlēti aizsardzībai. Kura vēl Eirozonas vai Eiropas valsts atvēl tādu IKP procentu aizsardzībai? Tas visiem ir jāpatur prātā. Tālāk par solidaritāti. Es pateicos Karas kungam, jums ir taisnība. Mēs esam izpildījuši savus mājas uzdevumus, bet ko mēs paši nevaram saviem spēkiem paveikt? Mēs nevaram cīnīties pret tirgus spēkiem, it īpaši pret spekulantiem. Un šeit mums ir nepieciešama jūsu palīdzība Grieķijas gadījums var būt izņēmums, bet tas var būt kā tāds uh, neparasts, bet tas nav izņēmums. Tas ir uh, uh standārta pieeja šeit konstatējam, jo pasaulē notiek plaša spekulācija. Un tie, kas saka, ka nav nepieciešams regulēt uh, šo tirgu darbību, uh, Uh, kļūdās. Nevajag nosmacēt tirgus, bet ir tie jāregulē. Mums it kā nepatīk gaismas signāli, kas um, palēnina uh, mašīnu braukšanas ātrumu, bet tie palīdzīs vairīties no avārijām, un tādēļ tie ir nepieciešami. Šī krīze Grieķijai ir grūts, sāpīgs brīdis, bet tā ir arī mums izdevība. Uh, izdevība veikt uh, radikālas pārmaiņas gan nodokļu sistēmā, gan uzlabot mūsu ekonomikas konkurētspēju. Un es domāju, ka mēs grieķi un eiropieši varēsim ar to lepoties. Un ir apņēmība veikt arī sāpīgus pasākums, jo visi atzīst, ka pārmaiņas ir nepieciešams. Un tādēļ es uzskatu, ka šī ir lieliska iespēja, lai gan arī tas ir ļoti grūts brīdis mums šobrīd. Un runājot par Eiropas Savienību, es domāju, ka mums kopīgiem spēkiem šī uz, izdevība ir jāizmanto. Un es pateicos par iespēju šeit uzstāties, un es ceru, ka jums izdosies rast nepieciešamos risinājumus. Es domāju, ka jūsu komitejai ir izšķiroša loma šajā brīdī, panākot institucionālas un politiskas izmaiņas, lai cīnītos ar krīzi, bezdarbu un lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmu, kas mums visiem ir nepieciešama. Lielas paldies! see, Mr. Prime Minister, how much uh, you... Premjerministra kungs, jūs redzat, uh, cik labs svērtājums jūsu uzstāšanās 5 minūšu pārtraukums tagad. Could we, could we please take our seats again? Lūdzu, ieņemiet vietas, turpināsim. could I ask those that do not want to attend the meeting to please leave the room? Tie, kas nepiedalīsies sanāksmē, lūdzu apspriediet uh, ārpusē. Tātad uh, tagad mēs runāsim par stabilitātes un uh, pieauguma paktu, un mums ir trīs runātāji, eh, viņu CV ir eh, izdalīti. Tātad mums ir Lukas Galis, eh, tālāk ir Žans Pizniferi, ekonomikas profesors no Parīzes un Daniela Švacera no Berlīnes. Viņa eh, vada Eiropas Savienības integrācijas pētījumu nodaļu. Tātad vārds Cukalis kungam. Paldies, man ir gods eh, runāt šodien šajā komitejā, un es eh, esmu sagatavojis dažus vispārējus novērojumus par krīzes ietekmi uz Eiropas finansu vadību un konkrēt uz Eirozonas vadību. Tā tad krīze sākās kā finanses krīze un pārgāja uz ekonomiku, un šī krīze iezīmē eh, laikmeta beigas, tā laikmeta beigas, kad eh, bija ekonomiskā liberalizācija un eh, finansu tirgi vadīja visus notikumus politikas integrācija atpalika no tirgus integrācijas, un tas arī tā notika visā pasaulē. Pašlaik ir pārāk agri vēl minēt, kāds būs šis nākamais laikmets, kurš sekos tam, kas ir beidzies, bet būtu jāatcerās, ka krīzes politiskās un sociālās sekas eh, atklājas neuzreiz, un eh, tā tas ir arī šajā krīzē. Krīze ir parādījusi eh, dažas vājās vietas Eiropas ekonomikas vadībā, ir parādījusi finansu vadības eh, neefektivitāti, ir parādījusi, ka koordinācijas procedūras nebija piemērotas īpaši Eirozonā, ka uzraudzības mehānismiem bija trūkumi un arī nebija ekonomiskajā un monetārajā e, savienībā tāds pēdējās e, iespējas aizdevums. E, un monetārā savienība aug tāda pārliecība, ka monetārā savienība bez šīs pēdējās iespējas aizdevuma nav iespējama. Kādas ir briesmas? Valstu parādi pieaug un ir liels risks, ka būs neusturami sabiedriskie deficīti un parādi. Lielā uzmanība, kas ir pievērsta Grieķijas eh, krīzei, eh, starptautiskajos mēdījos un finansu tirgos, ir eh, saistīta ar šo krīzes raksturu Grieķijā, kas ir reālās ekonomikas krīze, bet šī uzmanība parāda arī to, gan mediji, gan uh, finansu tirgi uzskata, ka šī Grieķijas krīze ir vēstnesis uh, krīzēm, kas notiks uh, citās valstīs. Un tātad šis notikums tiek uzņemts kā brīdinājums signāls pārējai pasaulē. Ir vajadzīga budžeta stabilizācija daudzās valstīs, ieskaitot arī Grieķiju bet šī e, stabilizācija var radīt e, arī tādu apburto loku, kad deficīta samazināšana var radīt dziļu un ilgstošu krīzi, kam var būt e, ļoti nopietnas negatīvas sekas ne tikai uz valstīm, kurās ir šī krīze, bet arī pārējai Eiropas ekonomikai. Un Tā tad ir e, problēma, ka varētu e, būt ļoti dažādas ekonomiskās attīstības tendences un neusturams e, ārējās bilances. Pēdējās nedēļās tika uzdots jautājums, ko neviens neuzdrošinājās uzdot agrāk. Vai ir implozijas briesmas Eirozonā? Šādu jautājumu vēl neviens nebija gatavs uzdot pirms dažām nedēļām vai mēnešiem, un daži e, salīdzināja ar 1992. un 1993. gada e, krīzi. Tātad, kas ir jādara? E, es bieži aprakstu šos Maastrichtas sistēmu kā uh, tādu konstrukciju, kas apšauba gravitācijas likumu, bet es baidos, ka tomēr šie likumi mums uh, liks sevi ievērot. Uh, tā tad bija viens uh, pīlārs šai sistēmai - monetārais ar ļoti vāju ekonomisko pīlāru un faktiski nepastāvošu politisko pīlāru Es eh, domāju, ka vispirms mums ir vajadzīga ciešāka un saistoša koordinācija starp valstu ekonomiskajām politikām ar eh, pasākumiem un eh, sankcijām, bet varētu teikt, ka ir vieglāk runāt par koordināciju nekā to izdarīt. Bet ir viena problēma, kas būs saglabāsies nedēļas un mēnešus priekš, jo tā ir jau bijusi desmit, eh, desmitiem gadu, kā monetārajā savienībā eh, izlīdzināt šo valstu ekonomiku. Daži uzskata, eh, ka par to ir jādomā tikai valstīs ar deficītu, bet es domāju, ka tā ir slikta ekonomika un politiski bīstama. Otrais ir vajadzīga uh, efektīvāka finanses regulācijas eh, koordinācija un eh, pasākumi, lai kontrolētu tā saukto kazino praksi finansu tirgu, tad mums ir vajadzīgi arī eh, labāk uzraudzības mehānismi, kas viens no pasākumiem būtu nostiprināt Eiropas komisijas pilnvaras. Ir vajadzīgs arī pēdējās iespējas aizdevējs, kura pašlaik nav notiek diskusijas par Eiropas valūtas fondu. Jā, tas būtu liederīgs, tas būtu vajadzīgs, bet tas nebūs drīt. Mums ir par to jārunā, bet to nevarēs izveidot nākošo mēnešu vai pat gadu laikā, jo man ir aizdomas, ka būs jāpārskata līgums, un līgumu nevar pārskatīt ne rīt, ne parīt. Tātad pa to laiku kamēr nav šī aizdevēja, ir jābūt improvizētiem risinājumiem, kas risinātu konkrētas problēmas valstīs, sākot ar Grieķiju, bet varbūt arī citās valstīs. Es domāju, ka Eirozonas vadībai ir jābūt vienai pārstāvniecībai starptautiskajās institūcijās un formos un būtu ļoti liederīgi. Tas būtu arī labs signāls pārējai pasaulē sākt eh, ar Startautisko valūtas eh, fondu un ir jāiesaistās arī valdību vadītājiem Eiro, Eirozonā. Tas nozīmē arī eh, Eirozonas samītus. Tātad, vai mēs esam politiski gatavi to darīt? ja mēs esam gatavi šai nākamajai ekonomiskajai un monetārai savienībai, vai būtu vajadzīgas plašākas eh, sarunas eh, par vienošanos Eiropas mērogā, ieskaitot pasākumus, lai nostiprinātu iekšējo tirgu, veicinātu ekonomiku, eh, videi draudzīgāku ekonomiku un būtu arī jābūt koordinācijai e, par nodokļu politiku. Tas viss ir svarīgi, es, bet es baidos, ka man nav laika vai nav pat varbūt drosmes apspriest nākamo jautājumu, kas notiks, ja mēs nebūsim gatavi šai jaunai savienībai. Paldies! Thank you. Thank you very much. Paldies. Es uh, turpināšu Lukas Cukālis teikto savā prezentācijā, um, uh, runājot par makroekonomiku, un es gribu pievērsties finanšu uzraudzības jautājumiem. Es gribu uh, sākt ar diviem secinājumiem par to, ko mēs esam mācījušies no krīzes. Pirmkārt, pat ja ir krīzes pārvarēšanas sistēma sarežģīta, tad tik un tā nevar teikt, ka nav nepieciešami noteikumi. Tātad, kas nevar teikt, ka ja mums ir noteikumi, mums nav nepieciešama ugunsdzēsēji Tā tas nav. Mums ir nepieciešama ugunsdzēsēji. Jautājums, vai krīzes pārvaldīšanas eh, režīms eh, nesarežģīja situāciju un nepadara krīzes novēršanu sarežģītāku. Ja sistēmā ir iekļauti uh, naudas sodi un ne tikai atbalsts uh, bankām, tad uh, tas nesarežģīja situāciju. Mēs varam mācīties par uh, to no Āzijas pieredzes. Šis ir tāds pārbaudījums, jautājums par morālo jautājumu morālo kaitējumu un par uh, to, kāds ir krīzes pārvaldīšanas režīms eirozonā. Otra mācība ir tāda, ka ne visu problēmu cēnonis ir budžets. Divi gadījumi, kas ir mūsu priekšā - Grīķija un Spānija. Vienā gadījumā šis ir tiešām budžeta jautājums, tas ir Grieķijas gadījums, bet Spānijā tas ir drīzāk ekonomikas jautājums. Un ja mēs palūkojamies uz grūtībās nonākušajām valstīm Eirozonā un uz valstīm, kam veicas labi, tad mums ir jāatzīst, ka ir ļoti vāja korelācija starp budžeta dimensiju un ekonomikas dimensiju. Pieņēmums, uz kuru mēs balstījāmies pēdējo desmit vai pat vairāk gadu laikā, bija tāds. Ja īsteno budžeta uzraudzību, tad arī visas problēmas tiks atrisināts. Un uh, pieņēmums bija tāds, ka privātais sektors ir stabils un ka nestabilitāti rada tikai valsts vai publiskais sektors. Un izrādījies, ka tas ir kļūdaini tā domāt, un to mēs no krīzes varam mācīties. Ir divu problēmu eh, grupas. Protams, budžeta problēmas ir svarīgas, tās var radīt nestabilitāti, bet tai pašā laikā to ierobežošana nevar garantēt stabilitāti. Tātad budžeta de, e, disciplīna nevar novērst krīzi. Un uh, ko darīt? Runājot par budžeta disciplīnu, uh, jautājums, kas ir mūsu priekšā, ir jautājums par to, kā īstenot noteikumus, jo sistēma ir izveidota ļoti sarežģīta pasā, pasaules mērogā sarežģīta budžeta uzraudzības sistēma Eiropā. Mums ir uh, politiķu vienprātība, ir noteikumi, bet tie netiek īstenoti. Grieķijas gadījums ir acīm redzams piemērs šai sakarā. Es uh, neiedziļināšos uh, dziļāk analīzē, bet es tikai gribētu atgādināt, ka komisija pēc tam, kad tā pirmo reizi konstatēja, ka budžeta dati ir sagrozīti, uzsāka pārkāpumu procedūru, bet padome to apturēja. Tātad tika lēmums pieņemts nevērst nenoteikt sankcijas. Tātad tas apliecina, ka galvenā problēma ir tiešām noteikuma izpildi. Kas mums būtu nepieciešams? Mums būtu nepieciešamas plašākas audita pilnvaras, kā to ierosina komisija 15. februāra paziņojumā. Un mums arī varbūt vajadzētu plašāk izmantot budžeta uh, noturības uh, pārbaudi. Uh, Tas nozīmē, ka mūsu pieeja budžeta kontrolē ir pārāk vienkāršota. Bankās izmantos svarīga, sarežģītākus uh, riska novērtēšanas modeļus, bet tie ir efektīvāk nekā valdību izmantotie riska novērtēšanas modeļi, un šādas riska novērtēšanas sistēmas mums patiesībā nemaz nav. Un tāpat ir jāņem vērā, ka ir dažādi riska faktori un ka tie var izraisīt uh, situācijas nopietnu pasliktināšanos. Mums ir jāstiprina arī uh, buģ nacionālās budžeta institūcijas, un tas visiem ir zināms. Tā tad ir uh, uzraudzības uh, procedūras un kontrolas procedūras, uh, kas darbojas dalību valstīs. Tagad jautājums par to, ko darīt ar valstīm, kas neievēro noteikumus. Es Viena no krīzes mācībām ir tāda, ka mums par šādām iespējām ir jādomā. Bet uh, ir jādomā arī par efektīvām un pakāpeniskām uh, metodēm. Eiro ekofins nav rīkojies nevis tāpēc, ka nebija informācijas, bet tādēļ, ka trūka politiskās gribas. Tagad par instrumentiem. Mēs visi zinām, un to skaidri arī paziņoja uh, Grieķijas premjerministrs, ka viņi pilda SVF uh, programmu bez SVF finansējuma, un ja viņi nebūtu uh, Eirozonā, tad viņi varētu izmantot arī šādu uh, SVF palīdzību. Saskaņā ar 143. pantu Grieķijai nav tiesības saņemt šādu palīdzību. Tas ir šāds SVF atbalsts ir pieejams tikai valstīm, kas neatrodas Eirozonā. Man šķiet, ka šeit tiek jauktas divas lietas. Pirmkārt, ir princips par 125 pantā noteikts, ka nav solidāras budžeta atbildības starp Eirozonas valstīm. Tas ir uh, svarīgs uh, nosacījums, un tas arī paliks spēkā, un tas nebūtu, šis princips nebūtu jāapšauba. Nākošais princips, kas de facto darbojas, ka netiek sniegta palīdzība, netiek sniegti aizdevumi Eirozonas valstīm, kas nonākušas grūtībā. Uh, bet šeit ir atšķirīga, atšķirība liela. SVF, kas sniedz aizdevumus, neuzņemas atbildību par uh, valsts parādiem. Šeit tikai tiek pelnīta nauda. Un šie principi nav viens un tas pats. Un mēs kaut kā esam nonākuši pie secinājuma, ka tie, tie bija viens un tas pats, ka vienkārši neviens netiek izpestīts. Uh, krīzes situācijā, bet mums ir jāatzīst, ka šie divi principi ir atšķirīgi. Mums pilnībā ir jāpasaglabā spēkā 125. pāns, bet tai pašā laikā ir jānosaka iespējas sniegt palīdzību pēc uh, izvirzītiem kritērijiem. Mums, ja mēs atzīstam, ka ir iespējams sniegt palīdzību, tad ir uh, risinājumi SVF, uh, vēl var būt uh, Eiropas Savienības savs režīms un ir iespējams arī abus šos variantus apvienot. Un ir gan uh, argumenti pār, gan pret uh, runājot par šiem risinājumiem, bet kas mums ir jādara, mums ir jāizveido sistēma, kas ir balstīta uz principiem un kas darbotos arī nākotnē. Un pēdējais jautājums - ekonomikas uzraudzības režīma reforma, ņemot vērā konkurētspējas apsvērums. Un tas, ir, tas nav fiskāls vai budžeta jautājums ir 121. 126. pāns jaunajā līgumā, kas varētu būt šādu pasākumu juridiskā bāze. Bet, bet nav tādas institucionālās bāzes šādai uzraudzībai. Uh, es uh, ir ierosināts izmantot uh, tekošos kontus šādā uzraudzībā. Es pret to iebildu, jo šie konti varētu norādīt tiešām uz uh, dažādiem uh, līdzsvaru trūkumiem, bet ar to vien nepietiek pēc uh, tekošā konta deficīta vai pārpalikuma. Uh, mēs nevaram neko īsti secināt. Uh, Vai teiksim, ja šis uh, deficīts pārsniedz 10% no IKP, protams, šeit ir problēma, bet nav, tas nav nekas praktisks, jo nav īsti skaidrs, kas aiz tā visa slēpjas, vai šeit uh, ir pārāk mazs uh, patēriņš, vai trūkst investīciju, vai šeit ir vienkārši līdzekļu plūsma saudabīga bet mēs varam izmantot uh, uh, tekošo kontu kā rādītāju arī uh, runājot par konkurētspēju. Runājot par konkurētspēju, mēs esam pavirzījušies atpakaļ. Uh, IRM laikos bija diskusijas arī par uh, apmaiņas, valūtas apmaiņas kursu maiņām bija nepieciešams uh, partneru piekrišanu iegūta, bet tagad situācija ir mainījusies, jo nevar mainīt valūtas kursu. Padomājiet, piemēram, par to, ka pieauga PVN, bet nepieauga sociālās apdrošināšanas iemaksas, tā ir de facto devalo, devalvācija, bet tā par tādu netiek uzskatīta. Un es domāju, ka šādi un līdzīgi gadījumi ir jāapspriež un ir nepieciešama procedūra, lai uzsāktu šādas diskusijas. Ir jāizvērtē sistemātiski reālie uh, valūtas kursi divām uh, valstīm, piemēram un šeit arī sāk darboties bilaterālās uh, attiecības. Jautājums par kādi Eiropas saimnības instrumenti ir pieejami. Šeit uh, pantos atbilstošās ir teikts, ka politikas, kas apdrauda uh, Eiropas monetārās savienības darbību, ir pret tām ir jāvēršās. Protams, ir iespēja eiro grupai darboties, tā tika izveidota uh, kā tāda, kas ir atbildīga par šādiem jautājumiem, bet uh, grūti ir panākt vienprātību un kopīgu rīcību. Eiro grupas publicētais paziņojums ir uh, veiksmīgs ieguldījums šai sakarā. Uh, Mēs nevaram būt uh, tādā situācijā, ka mēs esam norūpējušies par konkurētspēju kā izšķirošo faktoru, bet nav nekādu instrumentu, lai to panāktu. Piemēram, Bēļģijā, es gribētu minēt vienu piemēru, ir sistēma, lai varētu kontrolēt algu attīstību un uh, novērst to, ka algu attīstība apdraud ekonomikas pieaugumu. Thank you very much. Um... Paldies. Paldies, un tagad dod vārdu Danielai Švarcerai. Es esmu pēdējā runātāja, un, protams, ka vienmēr ir grūti runāt pēdējam, jo tas, ko es mēģināšu tagad pateikt desmit minūšu laikā, es vēlētos īpaši izskatīt, eh, izskatīt eh, ekonomiskās pārvaldības funkcionēšanu, kā, mē, kā tā ir darbojusies pēdējos 11 gadus, bet mums ir jārunā arī par to, vai ir iespējams veikt kādas reformas. Vēlētos sākt ar ļoti īsu pārskatu par monetārās savienības pārvaldības trūkumiem. Pirmais ir krīzes pārvaldība, nākamais ir savstarpējā sadarbība un krīzes koordinācija, un visbeidzot leģitimitāte. Runājot par krīzes pārvaldību, šī komiteja un Eiropas parlaments, kā arī citas institūcijas, ir analizējušas krīzi un ir analizē, analizējusi arī EMU darbību desmit gadu laikā. Vispirms, es vēlētos uzsvērt, ka fiskālie stimuli ir bijuši nepietiekami, un ko esam redzējuši pēdējā laikā, un tas ir ārkārtīgi interesanti to uzsvērt Proti šobrīd EMU ir eh, nevēlēšanās veikt plašus fiskālus pasākumus. Šeit vajadzētu mest akmeni komisijas dārziņā, bet, protams, ka Eiropas Savienības budžetā tam, ir nepieciešam, tam nav paredzēti nepieciešami līdzekļi. Protams, ka mums ir jārunā arī par izejas stratēģijām, krīzes pārvaldību plašākā mērogā. Tas ir saistīts arī ar suverēno parādu krīzi. Parādu krīzi pieminēja arī divi iepriekšējie runātāji, un kā jau Žans Pizānī Ferī pirms tam teica, mums ir bijusi nepareiza motivācijas struktūra. Mums ir bijusi parādu pārvaldības problēma, kā arī finanšu tirgus disciplīna ir bijusi nepietiekama. Un eh, vēlētos izvēlēties tādu iespēju, ka ja valsts sab, valsts finansiāli netiek galā ar savām problēmām un tā izstājas no emū, tas ir pēdējais risinājums, pēdējais, es pat negribu teikt salmeņš. Mēs eh, nevaram būt tā saucamais eh, galīga izmisuma aizdevuma devējs. Runājot par uzraudzību un koordināciju. Es nerunāšu šeit par finansiālo uz, uzraudzību, jo ar to nodarbojās ekonomikas komiteja. Es vēlētos runāt par ekonomiskās politikas un fiskālās politikas koordināciju un uzraudzību. Stabilitātes un izaugsmas paktā tas viss ir atrunāts, bet vai tas tiek adekvāti izpildīts dzīvē? Gandrīz visas Eiropas Savienības dalību valsts ir sasniegusi 3% līmeni, un tomēr trūkst politiskas gribas, lai noturētu fiskālo pozīciju adekvātos laika termiņos, un e, nevisai daudz dalību valsts ir veikusi nepieciešamos pasākums izējai no tā. Runājot par ekonomisko koordināciju, ir e, pārāk daudz tekošā konta pārkāpumu pēdējos gados, jo tas neradās tikai Grieķijas situācijā, tāda situācija ir bijusi jau pāris gadus. Pie tam to nav ietekmējusi tikai krīze, ir vesela virkne problēmu valstu. Tas, ka šobrīd konkurētspējā ir zināmas plaisas, tas ir novedis pie tā, ka krīzes ietekme ir daudz dziļāka nekā tā būtu bijusi citā situācijā. Un nav atrasināts arī struktūrālās problēmas. Gan valstīs, gan arī iekšējās debatēs mēs neredzam, ka notiek kāds, kāda kustība uz priekšu, un Eiropas Savienība patiesībā nezin, kā ar to cīnīties. Trešais ir pieņemamības problēmas. Protams, ka finanšu tirgus ietekmē iekšlietas. Šeit mēs runājam par to, kas notika EMU pirms deviņiem gadiem. Pirmā valsts, kas tika kaunināta, bija īrija toreiz, toreiz parādījās sajūta, ka mehānisms nedarbojās. Un valsts, kura tiek kaunināta, neko nedara, nesadarbojās. Un kopš šā brīža es uzskatu, ka ekonomiskās eh, politikas uzraudzība ir eh, kļuvusi nepāredzama. Un visbeidzot, mums ir jārunā par emu līmeni un emu pievienoto vērtību. Jautājums par to, vai atsevišķas dalību valsts labāk jūtas eirozonā vai ārpus tās, to rādīs nākotne. Runājot par visiem iemesliem, kāpēc ir šīs grūtības un problēmas, vēlētos pieminēt dažus punktus. Patiesībā mums nav arī institucionāla struktūra, un pēc Maastrichtas līguma spēkā stāšanās ir veikts tikai nelielas pārmaiņas Ekonomikas un stabilitātes pakts tika radīts pēc Māstriktas, un tas uh, radīja pamatu gan Eirogrupas izveidai, un e, tas šobrīd ir ar prezidentu, tas ir minēts līgumos, un notika arī pirmais Eirozonas samits. Vēlētos uzsvērt, ka mums nedrīkst būt tā, ka mēs pavelkam svītru zem 11 gadu pieredzes, plus vēl krīze un tā. Visbeidzot, mums ir jārunā par to, ka visas valstis, kuras ir e, akceptējusi MU, atrodas vienā laivā. Ļoti bieži dalību valstu plašsaziņas līdzekļos e, mēs dzirdam par, piemēram, koalīcijas situāciju Vācijā, tad e, tur parādās ideja par to, ka ekonomiskā politika uh, ir tikai un vienīgi valdi, valdības rokās. Nekur neparādās e, pārskats par makroekonomisko situāciju un makroekonomikas analīzes it kā nepastāv. Man tas nepatīk. Vēl bez tam, raugoties uz to, kā tiek ievēlēti pārstāvi, tad dalību valstu politiķi, uh, viņiem ir, viņiem ir pavisam citi mērķi nekā adekvāti pārvaldīt makroekonomiku. Protams, viņiem to arī nevar pārmest. Un tomēr tas noved mūsu situācijā, kad parādās vesela virkna problēmu. Mums ir arī problēma, kas ir galvojusies, darbojusies ilgi, ka um, it kā uzņēmumu darbībai vajadzētu nākt par labu visiem, un tomēr tas tā nav. Kāda būtu Eiropas komisijas loma un kāda būtu emu loģikas īstenošana? Ko mums ir pierādījusi pēdējais gadu desmits? Mēs nevaram vainot, visu laiku tikai vainot kādu. Jā, komisijai varbūt būtu kas darāms, un tomēr jautājums, vai dalību valstu valdības ir darījusi visu, kas to spēkos, ir atklāts. Vairākus uh, momentus šeit jau pieminēja, Eirostat ir jāuzlabo kompetence, patiesībā jau kādus gadus septiņus refere, reformu idejas ir bijušas uz sarunu galda. Un es uzskatu, ka Pizani Ferīkungs jau pieminēja, Eiropas aspektam ir jābūt iekļautam šajā diskusijā. Uh, Šobrīd it kā dalību valstu valdības mēdz ar to cīnīties, bet mēs aizmirstam politisko aspektu. Tagad pavisam īsi uz emu pārvaldes un emu reformas politisko aspektu. Runāšu trīs līmeņos - Eiropas Savienības līmenis, dalību valstu līmenis un vietējais līmenis. Vēlētos uzsvērt, ka krīze faktiski mums ir devusi iespēju paskatīties uz veselu virkni jautājumu. Krīze, jā, un tomēr Mēs šobrīd runājam par diviem būtiskiem reformu projektiem. Pirmais ir Eiropas Savienības septiņgada budžets, un otrais ir Eiropas Savienības attīstības stratēģija līdz 2020. gadam. Mums ir ambīcijas, bet mums nav pietiekami liels ambīcijas izveidot kopīgu ekonomiskās politikas platformu. Mazliet par Eiropu 2020 patiesībā Eiropas padome nevēlas e, papildus saviem pienākumiem vēl darboties ar fiskālajiem jautājumiem. Redzēsim, kas e, būs marta samita rezultātā un kas būs jūnijā. Bet e, vai EMU šādā gadījumā iegūst? Grūti teikt. Tā kā šobrīd mums ir ekonomiskā pārvaldību 27 dalību valstīs, tad 7, e, 27 dalību valstīm cīņa pret emo problēmām nav pietiekami politiski izspektrota. Tātad 27 valstis, es esmu īpaši iedziļinājusies Vācijas situācijā, varbūt to ietekmē arī mana pieredze Berlīnas e, fondā darbojoties. Protams, ka Eiropas Savienībai nebūtu vairāk jā, ietekmē dalību valsts, un tomēr 2020. gada stratēģija Eiropas Savienības attīstībai nav atrunājusi konkrētus mērķus. Mērķi kā ir, bet to koordinācija neparādās. Mums ir jārunā arī par finanšu tirgus uzraudzību likumdošanas procedūrām. Es vēlētos uzsvērt, ka ilglaicīgi domājot, politikas attīstības mērķu nav. Vēl bez tam vēlētos uzsvērt, Vēlētos apgalvot, ka šobrīd ir parādījies konteksts, ka dalību valstis, kuras sevi uzskata par neto maksātājām, arvien vairāk runā par solidaritāti, kohēziju un konverģenci. Iespējams, ka situācija tiks pilnībā pārskatīta, bet jāsaka, ka tas ir problemātiski no politika no politikas viedokļa. Runājot par vietējo līmeni, Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams runāt par devaluāciju, par ideju devaluāciju, bet tam varētu būt negatīvas politiskas sekas tuvākajos gados. Ļoti daudzās valstīs mēs eh, redzam, ka politiskā fragmentācija un populisma pacelšanās samazina valdību vēlme investēt ilgtermiņu ekonomiskos projektos. Līdz ar to riska pārvaldība ilgākā laika termiņā nepastāv. Nākamais. Mums ir nepieciešama tālāka integrācija, tas attiecās arī uz Vāciju. Un tomēr mums ir tas jāuzsver arī kā politisks arguments. Noslēgumā vēlētos uzsvērt to, ka e, sabiedrības doma ir ļoti svarīga, jo ir tieša saistība, tieša korelācija starp pieaugušiem bezdarba skaitļiem un ekonomisko lejupslīdi. Ja 2010. un 2011. gadā turpinās pieaugt sociālā spriedze un palielināties bezdarbs, tad eh, tas mazinās arī valdību uzticamību iedzīvotāju acīs. No otras puses, mēs šobrīd esam novērojuši, ka iedzīvotāji sagaida no mums daudz vairāk, tieši ka Eiropas Savienība palīdzēs ekonomiskos un sociālos krīzes apstākļos eh, iedzīvotājiem. Tātad iedzīvotāji vēlas redzēt lielāku Eiropas Savienības potenciālu. Vienlaicīgi piela, pieaug cilvēku frustrācijas attiecībā pret dalību valstu valdību un arī Eiropas Savienību. Protams, ka Eiropas Savienībai un Eiropas monetārajai savienībai būtu jā, jārisina dalību valstu problēmas. Man beidzas laiks, vēlētos jūs pavisam īsi iepazīstināt ar eh, reformām eh, un emu pārvaldības reformām. Tas ir saistīts ar koordināciju, un tieši kā jau Žans teica, pagājušajā pirmdienā pirmo reizi uh, mums ir parādījusies schematiska, uh, situācijas, schematisks priekšlikums, kā risināt šos finanšu problēmas. Mums ir jāstiprina valdību vēlme atrisināt fiskālās problēmas. Es uzskatu, ka mums ir daudz spēcīgāk debatēs jāiesaista iesaistītās puses dalību valstīs, un arī dalību valstu parlamentiem ir jāiesaistās EMU problēmu risināšanā. Daudz esam dzirdējuši par Grieķiju, bet runājot par Eiropas monetārās savienības institucionālo attīstību, ir svarīgi atcerēties, ka tai ir sava koordinācija un strukt, struktūra. Varbūt, ka vajadzētu lietu kopā ar pavasara galotņu tikšanos Eiropas līmenī vienmēr saistīt kopā ar emu galotņu tikšanos. Un tad iespējams, ka ekonomiskā un finanšu politika Eiropā izskatītos nedaudz savādāka. Eiropas budžets šobrīd netiek eh, koherenti pāraudzīts, Un visbeidzot vēlētos pateikt, ka mums ir nepieciešama politiska griba, lai stiprinātu eiro grupas situāciju un īpaši Francijai un Vācijai ir jāizvērtē izvēlētā dali, viņu nacionālā stratēģija, jo tās šobrīd veido apmēram 15% no IKP Eiropas Savienībā. Äh, Tagad ir jautājuma rauns, un vispirms dodu vārdu Eiropas Tautas partijas grupas pārstāvjiem. Kas vēlētos uzdot jautājumu? Dann, dann gehe ich weiter zu Pervanche Beres und dann... Ah, Pervanche Beresai vārds. Well, think... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ārkārtīgi interesants prezentācijas, jo tas uh, izvērtīja ļoti daudzus aspektus. Jūs arī pieminējāt, ka šī krīze un e, aizņēmuma summas ir ietekmējusi arī iepriekšējie gadi, ne tikai pirms diviem gadiem. Tātad jautājumi par divām būtiskām jomām. Vispirms, varbūt atkāpsimies atpakaļ vēsturē un atcerēsimies, kāda bija optimālā valūta valūtu kursi un kāda varētu būt ilgtspējīgas monetārās savienības priekšnoteikumi. Jau daudzus gadus mēs par to neesam runājuši un tagad atkal sākam. Kad jūs sākiet runāt par struktūrālo sadrumstalotību, tad atkal mums par to vajadzētu runāt. Praktiski runājot, ja ir dažādi konkurētspējas līmeņi, tad globālā līmenī ir grūti izdzīvot. Un tiešām patreizajā situācijā konkurētspējas atšķirības ir būtiskas, bet eh, es nesaskatīju precīzu skatījumu uz to, kā notiek eh, kohēzijas politiku adaptācija jaunajiem globālajiem apstākļiem. Mēs runājam arī par eh, aizņēmumu ietekmi uz budžetu. Un tas viss sasaucās ar pēdējās runātājas teikto, ka ir nepieciešama politiska griba, ja vēlamies reiz par reizēm atrisināt pro šīs problēmas. Varbūt, ka varētu mazliet vairāk papildināt un attīstīt šo jautājumu. Atcerēsimies 70. gadu struktūru fondus, tas bija bū būtisks globālās ekonomikas instruments, un tas balstījās uz uz jaunradi, uz eh, konkurētspēju, un, protams, ka tam ir nepieciešama infrastruktūra. Paldies! Uh, uh, es domāju, ka trīs jautājumi un pēc tam laiks atbildēm Alvarez lūdzu. Gracias, presidente. Eh, yo creo que la señora Schwarzer, y le pido disculpas si no pronuncio bien su. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Švarcas kundze mums palīdzēja, kad viņa teica, ka ir vaira, vajadzīgs vairāk Eiropas vīzijas un mazāk individuālās vīzijas katrā valstī, bet eh, pašlaik katrai valstī ir eh, atbildība par eh, savu iekšējo krīzi. Tātad es domāju, ka mums ir vajadzīgs, un tas ir mans jautājums, eh, pārdomāt, kādas ir vajadzīgas reformas, lai būtu stiprāka Eiropa un eh, lai panāktu to, ko Papandreukungs nosauc par vairāk Eiropas. Kā mēs varam eh, izvairīties no krīzes cēloņiem katrā valstī un kā to izdarīt. Paldies, priekšsādātāji kungs, paldies visiem trim mūsu runātājiem, kur ļoti izsmeļoši mums uh, izanalizēja šīs problēmas un deva ieguldījumu šais debatēs. Mums rodas iespaidi, ka Eiropas. Uh, Eirozonā klajā ar tādiem paziņojumiem, kas neatbilst vienu vai otru saistībām. Uh, Es gribēju visiem trim jautāt. Jūs teicāt, ka parlaments var daudz ko darīt. Jā, mēs arī vēlamies kaut ko darīt, bet es gribētu zināt, kā no Grieķijas, Vācijas un vēl citas viedokļa. Vai mēs varam šo krīzi izmantot, lai saprātīgā veidā virzītu uz priekšu šo uzraudzības paketi parlamentā? Es pateicos tiem, kas norādīja, ka ir nepieciešama tikai budžeta uh, stabilitāti, uh, deficīta ierobežojums, bet vēl kas cits. Vai mēs varam teikt Vācijai arī, ka viss, kas palīdzēs nodrošināt uh, finanšu stabilitāti, palīdzēs arī novērst krīzi nākotnē? Uh, jo šobrīd mums notiek cīņas ar padomi, Grieķijas krīzes saskaņā, sakarā izskan tādi paziņojumi, kas ir pretrunā ar eh, šo uzraudzības paketi par atvasinātiem produktiem un citiem finanšu instrumentiem. Paldies! Kā jūs zināt, ir jau daudzus gadus turpinājusies diskusija par to, vai eirozona atgā dina kaut ko tādu, kas ir optimāla valūtas uh, telpa vai nē, parasti tika izteiktas cerības, ka šī optimālā valūtas zona radīsies pakāpeniski un ka tas, uh, pat ja tas nav bijis nodrošināts sākumā, un šķita arī tā, ka tiks īstenota tāda politika, kas veicinās uh, Eh, valstu tautsaimniecības attīstības konverģenci. Diemžēl pēdējo gadu laikā tā tas nav noticis. Desmit gadu laikā mēs dzīvojam ilūziju varā, šķita, ka viss ir kārtībā. Un tas bija tāds, ka uh, eh, laba laika saulainais periods, bet tagad mēs nonākuši esam vētras periodā. Uh, Uh, atšķirības ekonomikas attīstībā arvien pieaug, starp dažādām valstīm arī pieaug nekontrolēti budžeta deficīts un tā tālāk. Jūs uh, mūs netieši kritizējāt, sakot, kādēļ mēs uh, par šo kohēzijas politiku, kohēzijas fondiem nerunājam. Ņemot vērā pašreizējo situāciju un tādu īpaši jutīgu attieksmi pret sevišķiem tā, eh, jautājumiem, pret tādiem pagaidu risinājumiem krīzei. Varbūt būtu par daudz vēl runāt arī par līdzekļu pārdali saistībā ar budžetu. Tas drīzāk būtu tāds politisks eh, pasākums. Un atklāt runājot, es arī nedomāju, ka mēs varam cerēt uz radikālu kohēzijas eh, elementu pārskatīšanu Eiropas eh, Savienības budžetā, jo šķiet, ka eh, vienkārši šādu aspektu tur nav. Runājot par finanšu regulēšanu, par ko runāja Silvija Gulāra jūs zināt, finanšu krīze ir uh, visa sākums. Mēs esam no banku krīzes uh, pārgājuši pie veselu valstu krīzēm, un uh, mēs varam sagaidīt, ka tādu būs vēl vairāk tuvākajā laikā. Un uh, ir radusies politiska vēlme, politiska grība īstenot pavisam jaunu citu pieju uh, finanšu regulējumam. Dažās valstīs bija uh, liela, uh, tāda vienu brīdi tāda sajūta, ka viss ir uh, nokārtojies, ka mēs varam atkal strādāt pa vecam, bet tas būtu ļoti bīstami, jo mums var draudēt atkal nākošā krīze. Uh, par uh, CDS tirgu. Šis tirgus, uh, tā pieklājīgi izsakoties, nav īpaši caurskatāms. Tas ir tirgus, kas ļauj uh, it kā manipulēt situāciju un uh, un ir arī iespēja uh, veikt tādas uh, pašpietiekamas spekulācijas un iegūt milzīgus, uh, milzīgu peļņu. Šķiet, ar vien lielāku politiskā griba ir tikt vaļā uh, galā ar šo problēmu, un tas var novest arī pie konkrētiem pasākumiem. Paldies! Pavisam īsti pa jūsu jautājums par optimālo valūtas zonu. Es piekrītu Lukas teiktajam. Un vēl divas lietas gribu piebilst. Protams, integrācija tirgus ziņā ir uh, pozitīvs faktors, tas var uzlabot eirozonas darbību. Uh, bet mēs redzam, ka konkurētspējas izaicinājums un atšķirības konkurētspējā tiek koriģētas ar tirgus spēku starpniecību. Tas nozīmē, ka tirgus integrācija nav pietiekama. Tālāka tirgus integrācija var, var palīdzēt stiprināt eiro funkcionēšanu Es nedomāju, ka pietiks ar to vien. Es domāju, ka ir nepieciešama politiska rīcība, uzraudzības mehānismu izstrāde, bet arī tas ir nepieciešams pasākums. Tālāk. Um, man šķiet, ka savu laiku mums uh, nebija īpašas vēlmes nākt klajā ar drošām, pārdrošām iniciatīvām un uh, galvenā vēlme bija izmantot uh, jau spēkā esošos instrumentus un risināt ar to palīdzību priekšā stāvošās problēmas. Un spēja pārvarēt krīzes sekas uh, būs um, uh, tests, kas apliecinās vai pārbaudas akmens, kas apliecinās Eiropas Savienības rīcības spēju. Ja mēs sasniedzam iespēju robežas, ja visi mūsu rīcībā esošie instrumenti ir izmantoti, tad tas var būt pamatojums doties tālāk. Bet vispirms ir jā, jāsasniedz šī robeža, bet to mēs vēl neesam izdarījuši. Ja mēs būsim nonākuši pie mūsu iespēju robežas, tad domāsim, ko dalīt tā, darīt tālāk. Tālāk par Berešas kundzei atbildi. Par makroekonomisko risku uzraudzību ir ļoti būtisks, un kad mēs runājam par, piemēram, konkrēti Spānijas situāciju, mēs varētu ar makroekonomisko līdzekļu izmantošanu saskaņā ar 121. pāntu to risināt, vai arī ar uh, makro uh, ekonomisko risku uzraudzības palīdzību to darīt, jo šeit mērķis ir viens un tas pats, jo viss šīs problēmas beig beigās izveidojas par makroekonomiskām problēmām. Bet jautājums, ko darīt konkrēti, kādi konkrēti instrumenti ir mūsu rīcībā. Uh, Eh, šajos abos gadījumos, konkrēti runājot, bija problēmas ar eh, nekustamā īpašuma investīciju eh, aplikšanu ar nodokļiem. Tas nebija tāds risku uzraudzības jautājums, bet gan drīzāk tāds bija tāds burbulis, kas veidojās vienā e tautsēmniecības jomā, un tur bija nepieciešami citi instrumenti. Tā kā uh, Uh, runājot par uh, makro risku uzraudzības jomu, ja mēs paliekam tikai banku uzraudzības jomā, mēs nekur tālu netiksim, it īpaši tajos gadījumos, kur banku sistēmas dominē ārvalstu bankas, un līdz ar to iekšējās stabilitātes un finanšu stabilitātes jautājumi ir atšķirīgi jautājumi. Vai jūs vēlaties kaut ko piebilst? Jā, pavisam īsi, Švārcers kundze. Jā, tā tad jau no sākuma vienotā tirgus uh, izveida ir jāsaist ar uh, Eiropas monetāro savienību. Un uh, Eh, šis eh, vienotajā tirgu arī sociāliem jautājumiem ir jābūt ļoti svarīgiem. Un vismaz atsevišķās valstīs šie vienotais tirgus ir jāpavada ar sociālām reformām, jo eh, ja tikai īsteno ar vienoto tirgu saistītās reformas, tad tās tiek uztverts par liberālām un tām trūkst sabiedrības atbalsta. Šeit ir runa ne tikai par uh, Uh, tirgus uh, darbību, bet arī par citiem jautājumiem. Piemēram, fiskālie mehānismi mm, ir eksperti, kas apgalvo, ka trūkst, ka tie nepild savu funkciju, jo trūkst fiskālās stabilitātes mehānisms. Un šeit ir atšķirība starp Eiropas Savienību un ASV, kur šis tirgus darbojas veiksmīgāk. Uh, Un šis fiskālās stabilitātes mehānisms izklausās kā tāds milzīgs nākotnes projekts, bet jautājums tāds, vai tagad apspriežot Eiropas Savienības budžetu, mēs varam ieviest konceptuālas pārmaiņas, vai teikt, uh, nodrošinot stabilitāti runājot par Eiropas Savienības ieņēmumiem, ir papildu arguments uh, Eiropas Savienības uzņēmēju darbības nodokli noteikti. Ja mēs mainām uh, šo domāšanas veidu, tad um, uh, mēs varam panākt kaut ko ievērojumu ar laiku un tālāk runājot par izdevumiem šajā Eiropas Savienības budžetā. Uh, Dažas Eiropas Savienības programmas ir rīkojušās procikliski pēdējo laik, gadu laikā. Spānija ir saņēmusi pārāk daudz struktūra fondu līdzekļu, kas ir patiesībā veicinājuši šo nekustamā īpašumu bumu un burbuli. Tālāk, kā panākt Eiropas idejām atbalstu sabiedrībā. Runājot par Vāciju, šeit ir uh, jūtams tas, ka Grieķijas gadījumā par uzraudzību tiešām tiek izteikti tagad jauni priekšlikumi, bet uh, tas, ko valdība ir panākusi savukārt ekofina sanāksmē pagājušā gada beigās, nekas īpaši jauns nav ir nedrīkstam aizmirst Vācijas bundestāgu. Vācijas parlamenta loma ir pieaugusi ne tikai saskaņā ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos, bet arī ar konstitucionālās tiesas lēmumu. Un mm, mums ir sagaidāms tas, ka deputātiem ikdienā arvien būs lielāka interese ne tikai opozīcijai, bet arī uh, valdības koalīcijā esošajām partijām būs lielāka interese par Eiropas jautājumiem. Un ir vēl dažas partijas, kas ir pat proeiropeiskāks nekā šobrīd pie varas esošā Vācijas valdība. Paskals Konfāns. Sančes Prezidovs. One minute each. Only one minute. One minute. Euh, non, je le ferai pas, je le ferai pas en une minute. Es neiekļaušos gan vienā minūtē. Es domāju, ka mēs esam uh, tiešām tagad uh, tādā brīdī, kad mūsu komiteja pilda savu uzdevumu un mēs tiešām varam dot ieguldījumu krīzes risināšanā uh, Pērvāņšas Bērēsas uh, ziņojuma viens no galvenajiem uzdevumiem ir uh, dot pamatojumu Eiropas ekonomiskās valdības izveidei, pārvaldes izveidei. Un es gribētu izteikt pāris ierosinājumus. Pirmkārt, par šo saikni starp uh, darba ražīgumu un algu pieaugumu. Tas ir saistīts ar konkurētspējas mazināšanos vai strauju pieaugumu atsevišķās valstīs, kas nodrošina maksājumu bilances nelīdzsvarotību. Vai pēc jūs domām šis būtu jautājums, ko apspriest runājot par makroekonomisko politiku? Tālāk par privātajiem aizņēmumiem un aizņēmumiem parādiem. Līdz šim mēs tikai esam runājuši par valsts parādiem, bet neesam runājuši par privātiem parādiem. Vai paredzams arī tos uzraudzīt, kāds mehānisms izmantots, vai šeit ir tikai makro risku uzraudzība, iespējams, vai kāds cits jautājums tālāk tādi jautājumi, kā, piemēram, um, Uh, nekustamā īpašuma burbulis Spānijā, kas pārplīsa, jo Spānija no vienas puses ierēro izvirzītos kriterijus, bet no otras puses tik veidojās šāds privāto aizņēmumu burbulis uh, nekustamā īpašuma jomā. Uh, ko š, vai šajā jomā nevajadzētu palielināt uh, Eiropas centrālās bankas funkcijas? Uh, nosakot eh, prasības, piemēram, arī kā Spānijas bankām, palielināt eh, kapitāla prasības nekustamā īpašuma aizdevumiem Spānijā, neatkarīgi no tā, kas šos aizdevumus izsniedz, vai tās ir Vācijas, eh, Britu vai kādas citas ārvalstu bankas. Un jautājums arī par maks tekošā konta deficītu. Uh, varbūt vajadzētu ieviest trīs līmeņu sistēmu, kā jau es iepriekš norādīju. Uh, jo šeit ir, teiksim, varbūt pārpalikumi un uh, deficīts normālā situācijā, bet ja šis līmenis tiek pārsniegts, tad Eiropas komisija jāveic analīze un jākonstatē, vai šeit ir problēmas vai nav, un ja ir tiešām kādas problēmas gan attiecībā uz deficītu, gan varbūt pārpalikumu, tad, eh, protams, ir šeit uh, runa par uh, tekošo maksājumu bilanci attiecībā uz citām Eiropas Savienības valstīm, nevis uz pārējo pasauli šī analīze būtu veicama. Thank you, and thank you for some very... Paldies. Es domāju, un kā ne Eirozonas valsts eh, pārstāvjiem. Eh, šī eh, koordinācija, nodokļu politikas koordinācija un pēdējās iespējas aizdevēs un vienot pārstāvniecības starptautiskajos formos, tā ir ļoti, tas ir ļoti interesants tēmas, bet varbūt mēs varētu uh, pārdomāt, kā šī e, labākā koordinācija ietekmēs tās valstis, kas ir ārpus Eirozonas. Paldies! No kura jūs gribētu dzirdēt atbildus jautājumu? Mums ir e, jāizvēlas viens. Es domāju, es gribētu dzirdēt komentārus no visiem. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Krīze un nekustamā īpašuma burbulis Spānijā notika kapitāla kustības dēļ, tāpēc eh, stingrāka uzraudzība ir vajadzīga. Stabilitātes pakts apskata sabiedriskos parādus, bet ir jāapskatās, jāapskata arī privātie parādi, kas ir svarīgi. Uh, divi jautājumi eh, Pisarē Ferīkungam. Viņš runāja par eh, starp kopīgu atbildību no vienas puses un palīdzības nesniegšanu no otras puses. Eiropas Savienības budžetu neietekmē šie divi principi, bet eh, vajadzētu būt lielākajām lomām, lielākai lomai finansu institūcijām uh,

par uh, šo attiecību starp algām un darba ražīgumu. Tas tiešām ir svarīgi, runājot par reālo valūtas kursu, un uz šī pamata mēs varam veidot vēl papildus kritērijus. Tālāk par um, tekošo maksājumu bilanci. Jā, es uh, nedomāju, ka mēs šeit varam noteikt līdzīgus robežas kā stabilitātes paktā, bet mēs tomēr varam noteikt zināmas robežas, kuras pārsniedzot komisijai ir jāizvērtē situācija un jāsagatavo atzinums, vai šis uh, maksājumu konts eiro zonā uh, ir uh, Uh, varētu būt potenciāli problēmu avots vai nē, bet pie nosacījuma, ka mēs atzīstam uh, pilnīgi atklāt, ka var būt divas atbildes vai nu nē, šis deficīts ir liels, bet tas ir veselīgs, vai arī gluži pretējā atbilde arī ir iespējama. Un šeit nevajag sajaukt šo lietu ar uh, stabilitātes paktu. Tālāk par privā, privātajiem parādiem. Grūtības šai ziņā ir tādas, ka finanšu stabilitāte un uzņēmēja valsts atbildība, runājot par bankām, ir patiesībā izcelsmes valsts atbildība. Ja šeit ir uh, saskaņa, tad ir iespējams risināt uh, finanšu stabilitātes problēmas, bet ja šeit ir integrēta sistēma, tad šāda pieeja vairs nedarbojas. Un tādēļ ir jāpieņem jau iepriekš, ka mēs esam integrētā sistēmā, vai arī gluži otrādi atzīt, ka banku sistēmas integrācija nav veiksmīgs risinājums. Nevajag balstīties uz tādu pārējas situāciju, kas rīt vairs neeksistēs virknē. Uh, centrāla Eiropas valstu, kuras būs pievienojušās Eirozonai. Par jūsu jautājumu par algām es jau šķiet esmu atbildējis. Tālāk par līdz atbildības jautājumu un par uh, at, pa, palīdzības sniegšanu. Šī palīdzība, ko uh, Uh, šobrīd uh, saņem uh, valstis ārpus eirozonas ar no Eiropas kopienas budžeta, un tas pats arī būtu jātiecina uz eirozonas valstīm, šeit nosakot bilaterālu atbildību un eirozonas atbildību, pat ja juridiski šī situācija nav vienāda, bet principā uh, nav nekādu pamatu uh, noteikt atšķirīgu attieksmi sniedzot palīdzību vienai dalību valstī div, divpusēji vai uh, kopējam, kopēju palīdzību sniegt starp uh, dažādām dalību valstīm. Juridiski šeit atšķirība it kā nav. Runājot par apvienotās karalistes jautājumu, es ļoti saprotu jūsu viedokli. Es pēdējo uh, gadu laikā esmu kritizējusi dalību valsti, tīpaši Vācijas nevēlmi risināt eirozonas problēmas. Uh, ir, protams, bailes, ka varētu notikt šķelšanās un institucionāla šķelšanās, bet uh, Uh, šeit ir arī politiska saikne ar tām valstīm, kas uh, nav eirozonā, kas šobrīd nevar vēl būt eirozonā. Un, ja mēs vēlamies uz priekšu un institucionalizējam eirozonu Eiropas Savienībā, tad šī uh, saikne ir jāsaglabā. Piemēram, kāda tā ir starp eirozonu un ekofinu Vispirms notiek debats um, Eirozonā un pēc tam Ekofinā, kur ir 27 dalību valsts. Tas pats būtu jādara arī pavasara galotņu tikšanās reizē, apspriežot uh, finanšu ekonomikas jautājumus. Šīs jautājums ir svarīgs, bet tai pašā laika mēs nevaram uh, nerisināt Eiropas monetārās savienības problēmas arī iekšēji vēl viena problēma. Es runāju iepriekš par Eirozonas stiprināšanu un par makroekonomisko dialogu can... par ķelnes procesu, kas tika ieviest 1999. gadā. Vajadzētu arī stingrāk iesaistīt sociālos partners nekā līdz šim. Mums, jo mēs runājam par konkurētspēju, par algām, un ir situācija, ka valdības tikai ļoti nelielā mērā var ietekmēt to, ko dara sociālie partneri sarunu procesā. Ļoti īsi es domāju, ka eiro izveidošana ir viss attīstītākā integrācijas forma, kāda mums ir. Uh, un tā tad eh, šī ekonomiskā eh, vadība eh, gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi atšķiras no pārējiem vadības mehānismiem. Es domāju, ir svarīgi atstāt durvis vaļā un pēc iespējas veicināt sadarbību starp valstīm, kas ir Eirozonā un valstīm, kas nav. Uh, Es eh, runāju par nodokļu politiku. Es, mans minējums un mana cerība ir eh, tāda, ka nodokļu politika būs dienas kārtībā ne tikai Eirozonai, bet arī eh, Eiropas Savienībai, arī ārpus Eirozonas. Pēdējie divi jautājumi. Bedrückt ist, wir sind in einer sehr allgemeinen Diskussion. Dāmas un kungi, mums ir ļoti vispārīga diskusija. Mēs runājam par uzraudzību, un mans jautājums ir. Vai viena no mūsu problēmām nav tāda, ka noteikumi netiek ievēroti daudzos gadījumos, vai ir vajadzīgs runāt par jauniem uzraudzības noteikumiem, vai nebūtu labāk pilnīgi izmantot eh, esošās metodas, lai esošie noteikumi tiktu pilnīgi ievēroti, jo ne jau viss sākās eh, krīzes eh, dēļ liela daļa problēmu sākās tāpēc, ka netika ievērot noteikumi, un tas vēl pastiprināja krīzi. Un mums taču bija šie vadības mehānismi līdz krīzei. Jautājums ir, kur mums ir vajadzīgi papildus pasākumi, papildus tiem, kas jau ir, un kur ir jau esošo mehānismu trūkumu un kur ir vajadzīgi papildus. Paldies, man ir viens uh, specifisks jautājums. Uh, um, Pizanī Ferikungam, jūs teicāt, ka vajag izstrādāt uh, dalību valstu instrumentus, lai uh, veicinātu konkurētspēju un, protams, arī par algām, bet es gribētu zināt, ko tas uh, nozīmē par Nodokļiem es piekrītu, bet es esmu arī ļoti nobažījusies, jo mēs uh, nesen dzirdējām um, Montīkungu, kurš runāja par to, kā viņš saprot savas pilnvaras, un es jūtos, uh, ka šeit ir tāda nodevība salīdzinājumā ar sākotnējo uh, priekšlikumu par Uh, iekšējā tirgus veidošanas pabeigšanu. Šis jautājums ir prioritāts, bet tagad runājot par nodokļiem, tas šis jautājums tā kā pazudis ir. Es zinu, ka šeit, šeit, šeit bija tāds pavisam. Um, Uh, neliels dokuments par, par to, kas ir jādara, un tagad šis jautājums, kas ir steidzams, tas ir pazudis. Es jums piekrītu, jums vajag uh, arī izteikt savus argumentus, paust mums atbalstu, jo jautājums, kas tad gal galā notiks, pie kā mēs nonāksim. Un pēdējais, man nepatīk šīs starp institūciju debats, mums tās ir galīgi apnikušas, bet mums ir uh, nopietna problēma mēs it kā negribējām uh, veidot tiesnešu valdību, tagad mēs gribam izveidot centrālo banķieru valdību, bet arī tā nedarbosies. Ja jūs runājat par makroekonomiku un makro risku uzraudzību un ka tas ir izšķiroši svarīgi, tagad viss tiek darīts, lai uh, nostiprinātu makro risku uzraudzību, tā tiešām ir nepieciešama, bet no otras puses, kur kāda ir situācija, kā tad tas notiek tagad tā, ka ir tāds haoss, Piemēram, Grieķijas gadījumā Vienīgais, kas mums bija nepieciešams, eirozonas eh, galotņu tikšanās, jo Zapatero to negribēja sastākt, jo viņam bija konkurence ar Van Rompuy kungu un, un beigās neviens nerisināja šos jautājumus. Visi teica, ka līgumā ir visi instrumenti paredzēti, tikai tie netiek izmantoti, bet šobrīd mums ir haoss, mums nav pilota, to ne uh, Gado kundze, ne. Uh, Junker kungs negrib, uzņem, negrib uzņemties vadības grožus, ne arī citi. Mums ir apnicis dzirdēt to, ka mums ir uh, instrumenti, bet mēs tos neizmantojam. Un tagad iznāk, ka dalību valsts ir bezspēcīgas, un mums ir jāuzņem sava atbildība, un beidzot jāpānāk uh, vismaz vienošanās savā starpā par šiem priekšlikumiem, ar ko mēs nākam klajā. Um, thank you to uh, Mr. Paldies! Vispirms Karaskungam atbildēšu. Es jums pilnībā piekrītu par, par Grieķiju. Un tomēr, kas tad notiks pie Spānijā? Eh, Spānija ir izpildījusi visus nosacījumus. Problēma Spānijā ir tāda, ka tur ir sociāla nestabilitāte. Es, es nesaku, ka dabas valsts ir pilnīgi vienādas, un tomēr, protams, jā, Spānijā ir problēmas, un tomēr tās nav tik smagas kā Grieķijā. Tas viss ir noticis neskatoties to, ka Spānija izpildīja visus noteikumus, ne? One of the reasons why Viens no iemesliem, kāpēc Spānijā ir problēmas, ir tas, ka neviens nav respektējis Lisabonas stratēģiju. Ja neviens nav respektējis, tad eh, kāpēc, eh, kāpēc tad mums ir atšķirības, saka Pizānī kungs. Es uzskatu, un šajā ziņā es piekrītu jums, ka patiesībā mums ir noteikumu neīstenošanas problēma. Tā tad, eh, protams, ka eksistē arī citas problēmas, bet tas nenozīmē, ka mēs varam aizmirst to, ka notiek noti dzīvē. Tas ir skaidrs. Pervāns Šeberesai, eh, jā, šī konkurētspējas instrumenti, es domāju, ka dažas valstis par to rūpējas un daudz pie tā piestrādā, un ir, ja tās, šīs valsts ir pievienojušās Eirozonai, un šie eh, instrumenti ir jāizmanto, lai novērstu uh, novērstu asimetriju. Arī Somija ir daudz strādājis, bet ir citas valsts, kas neko nav darījušas. Viņas domāja, ka visu varēs deleģēt centrālām bankām, finanšu ministriem, bet, uh, diemžēl, runātājiem mikrofons izslēdzas un nav iespējams iztulkot. Euh, de, du fait si elles sont centralisées ou décentralisées. Les pays qui ont de la négociation centralisée, c'est plus facile de piloter les choses. Donc, dažas valstis eh, runā, izmanto šīs centralizācijas iespējas, citas eh, nē. Bez tam ir jābūt eh, kolektīvai uzraudzībai. Jautājums par nodokļiem tas ir Lukasam. Um, par centrālajām bankām. Es domāju, ka arī ne, tas nav vēlams runāt par centrālām bankām. Nav vēlama situācija, kad ir tikai viena instance eh, centrālā banka un ka tai mēs uzliekam ar vien vairāk un vairāk pilnvaru un uh, rodas pārslodze un gal galā būs pretrunas starp uh, sākotnējām pilnvarām un, uh, un uh, uzdevumiem, kas tiek uzdoti vēlāk. Culakas kungs, jā, ir taisnība, ka ir noteikumi, kas nav tikuši īstenoti. Taisnība ir arī tāda, ka diplomātiski sakot, maigi sakot, stabilitātes un izaugsmas pakts kļuva ļoti elastīgs Vēl bez tam ir taisnība arī tāda, ka mums nav izstrādāti noteikumi citiem, piemēram, finanšu regulai tādu nav, bet eh, es neesmu politiķis, es arī nestrādāju Eiropas parlamentā, un tomēr es uzskatu vismaz pēc mana viedokļa raugoties, patreizējā krīze parāda to, kāda nevēlēšanās ir Eiropas politiskajā šķirā saprast to, kas notiek. Un tas ir politisks jautājums. Tas nekādā gadījumā nav saistīts ar noteikumu izpildi, neizpildi vai to trūkumu. Problēma ir daudz e, dziļāka. Un tagad e, Daniela Švarcer. Jā, Karas kungam es vēlētos atbildēt, ka tas ir ne tikai procesa problēmas, bet arī indikātora problēmas. Manā prezentācijā jau teicu, kāpēc nedarbojās izpilde. Un mēs vēl aizvien neesam šo problēmu atrisinājuši, un to arī neatrisināsim, ja nebūs e, kompetenci sadalījums, un tam ir vajadzīga politiskā grība. Mums ir par to jārunā, mums ir jāveicina sabiedrības spiediens uz valdībām. Grieķijā tas notiek, Citās valstīs, piemēram, Spānijā un citās, redzēsim, kā tas notiks. Bet arī Vācijā debatas iegūst citu nokrāsu par izaugsmi. Tātad ne tikai plašsaziņas līdzakļos ārpus Grieķijas, bet arī parlamentā Grieķijā notiek runas par šiem modeļiem. Un manis pieminētie iemesli jau uzsvēr to, ka mums ir par to jārunā, taču Tā ir vienīgā izēja, ja mēs nerunājam par Eiropas ekonomisko valdību. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, tas bija otrā paneļa beigas. So, wir kommen nun zum zweiten Teil unserer. Tagad pārējām pie mūsu sanāksmes otrā paneļa. Mums ir trīs runātāji. Viņu uh, autobiogrāfijas jums ir pieejamas. Man uh, pa kreisi sēž Pedro Peres, kungs, kurš ir daudzus gadus strādājis valdībā, bet tagad viņš ir uzņēmu vadītājs. Nākošā uh, mūsu dalībniece ir Anna Petifora. Viņa uh, ir pazīstama ar to, ka viņa iestājās par uh, kampaņu 2000 samazinot dažādu valstu parādus par vienu miljārdu, un viņi ir strādājusi arī pie citiem līdzīgiem projektiem, un vēl mūsu itāļu uh, viesis, kurš ir uh, darba devēju organizācijas uh, direktors. Liels paldies, ka esat pie mums atnākuši, un tagad tieši pārējām pie lietas un dodu vārdu Peres kungam. Eh, paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Runātājiem nav mikrofona. Excuse me. eh, muchas gracias, señor presidente, y ante todo quiero agradecerles. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es pirms es gribētu pateikties par iespēju eh, piedalīties eh, šajā diskusijā par ļoti svarīgiem jautājumiem Eiropas Savienībai un dalību valstīm. Pirmkārt, es gribētu uzsvērt, ka mūsu, ņemot vērā mūsu diskusiju un to, ko mēs redzam medijos pēdējās nedēļās, liekas, ka krīze notika sliktas finansu un budžeta administrācijas dēļ un eh, pamata ideja bija tāda, ka krīze notika eh, sliktas eh, finanses regulācijas dēļ, tāpēc, ka nebija regulācijas un nebija pareizā regulācija. Un tad arī monetārā politika mm, nebija pareiza. Šeit es citēju e, nesen izdotu Starptautiskā valūtas fonda dokumentu, kur ir ļoti labs kopsavilkums e, par krīzes e, izcelsmi, kā šī nepietiekošā finansu regulācija pasliktināja problēmas. Uh, bet eh, monetāra politika, kā to veidoja mūsu centrālo, centrālā banka, arī būtu varējusi būt labāka atbilstoši līgumam par monetāro politiku ir jādomā vispārīgi, nevis tikai kā vienkāršu sakarību starp inflāciju un procentiem. Ir jāapskata arī cēloņu sakarības un naudas eh, plosmas tirgos. Tātad eh, secinājums eh, pēc manām domām ir acīm redzams, ka pašlaik centrālā banka ieviešot izņēmuma pasākums, lai pārvarētu grūtības attiecībā uz ģimeņu un finansu pārstāvniecību tāpēc kā sabruka eh, finanses tirgus un radās problēmas ar kredītiem. Eh, šīs eh, problēmas attīstījās pakāpeniski. Sākās jau to, ka tika ieviesti ilgāka termiņa uh, E, logi kredīta institūciju finansēšanai, bet lai gan e, šīs problēmas vēl saglabājas, e, centrālā banka jau sāk atteikties no šiem izņēmuma pasākumiem. Es domāju, ka labāk būtu bijis pagaidīt, kamēr tirgi atgriezīsies normā, jo mums ir jāatzīst, ja jums nav pareizās monetārās politikas, tad var palīdzēt eh, fiskālā politika. veicinot ekonomiku, eh, kamēr likviditātes trūkums ir novērsts. Bet eh, fiskālā politika nevar būt uh, nevar pastāvīgi eh, aizstāt eh, monetārās politikas eh, trūkumu. Jeb citiem vārdiem, ja centrālā banka vada monetāro politiku, tātad, ja šī banka atbild par uh, banku eh, sistēmu un tirgu atgriešanu normā, lai atjaunot likviditāti uzņēmumiem un mājasaimniecībām. Bet eh, kamēr šī likviditāte nav atjaunota, ir ierobežotas eh, iespējas fiskālajai politikai. Un šī iespēja robeža jau ir sasniegta, un tas nevar neuztraukt. Mēs eh, redzējām šo satraukumu šī rīta diskusijā. Es gribētu uzsvērt, ka mēs eh, nedrīkstam aizmirst, ka atgriešanās eh, pie pienācīga finansējuma ir svarīga, un kamēr mums nebūs šī kredīta atgriešanās, tikmēr nebūs normālas situācijas, un ja mēs izmantosim visas fiskālās politikas iespējas, tad mēs nevaram uh, gaidīt uh, ekonomikas atgriešanos normā. Tātad tagad es pāriešu pie uh, fiskāliem jautājumiem. Šī krīze mums ir devusi mācību, nākotnē mums ir jābūt jābūt eh, piesardzīgākiem, veidojot eh, fiskālo eh, kapacitāti, lai valdības varētu kontrolēt situāciju, bet tas būs nākotnē šodien ir jānodrošina valsts deficīta samazināšana tādā veidā, lai uh, samazinātu zaudējumus, kas ir nodarīti rūpniecībai, uh, ražojošajai ekonomikai. Un ir uh, svarīgi veicināt izglītību, motivāciju un infrastruktūru visu, kas eh, palīdz nostiprināt eh, savienību eh, krīzes beigu posmā. Šeit jau tika teikts, ka krīze ir parādījusi, ka Eiropas Savienība bija slikti sagatavot šai krīzei tā ir patiesība, ka līgums par ekonomikas un monetāro savienību eh, satur noteikumus. Un šos noteikumus varēja veidot tālāk, kad monetārā sistēma attīstījās, bet, kā mēs dzirdējām no rīta, tas netika darīts. Tāpat ir eh, svarīgi uzsvērt ka laiks ir ļoti svarīgs pieņemot lēmumus, kad ir vajadzīga tā vai e, cita e, darbība Eiropas Savienības līmenī. Un šeit mums ir jāatzīst, ka ne centrālā banka, ne centrālā valdība, ne komisija e, nereaģēja pietiekoši ātri pēc notikumiem tā ir vēl viena mācība, kas mums ir jāņem vērā. Un uh, jāiekļauj nākotnes uh, apsvērumos. Kā jau teica citi runātāji, es gribētu arī uzsvērt, ka izēja no krīzes prasīs nostiprināt savienību Eiropas uh, līmenī un būs uh, vajadzīga labāka un uh, harmoniskāka finanses regulācija. Un tas jau notiek, bet šis darbs tiek uzskatīts par lēnu, jo drīz jau būs trīs gadi no krīzes sākuma, un mēs vēl ar vienu runājam par finanses regulēšanas un uh, monetārās un budžeta administrācijas pamatiem. Ir jābūt varbūt ne citādai, bet labākai centrālās bankas uh, lomas uh, interpretācijai. Līgumā ir noteikts, ka centrālā banka pamatā pievērš uzmanību stabilitātei, bet tad, kad stabilitāte ir sasniegta, tad uh, Centrālā banka arī kalpo Eiropas Savienības mērķiem. Pašlaik mums ir augsta stabilitāte, un tomēr Centrālā banka, atgriežos pie iepriekšējā komentāra, ir vairāk norūpēsies par to, lai atceltu šos ārkārtējos mehānismus, uh, pirms e, kredīts e, atkal ir sasniedzis pozitīvus skaidrs Eiropas Savienībā. Banka vairāk e, interesējas par šo jautājumu nekā par pasākumiem, kas veicinātu nodarbinātību. Un pēdējais, tas ir ļoti grūts jautājums. Bet kā mums var būt runa par fiskālās politikas koordināciju, ja savienības līmenī budžets ir minimāls un eh, iespējas šeit kaut ko darīt ir nenopietnas. Eh, savienības budžets ir jānostiprina un tas nozīmē jaunas eh, nodokļu formas. Pašlaik nu, tiek runāts par finansu darījumu nodokli, bet tam būs jābūt globālam nodoklim. Ja eh, šis eh, nodoklis, lai šis nodoklis būtu efektīvs, tam ir jātiek ieviestam arī ASV un tālajos austrumos. Tas ir nodoklis, kas tiks regulēts un ievākts savienības līmenī, kur tas radīs resursus jaunām izdevuma programmām un eh, krīzes laikos savienībai tad būs eh, instrumenti ātrai reakcijai, lai eh, savienība varētu kompensēt aktivitātes trūkumu dažu dalību valstu ekonomikās. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es pārstāvu jau no ekonomikas fondu. Es uh, sākšu atzīmējot, ka bija daudz runas par atgriešanu, sākt atkal strādāt kā parasti, bet es domāju, ka tas ir par vēlu. Tagad ir jāatgriežas, jāsāk strādāt labāk nekā parasti. Pašlaik trešdaļa eh, Eirozonas eh, nacionāla koprodukta tika izlietots banku atbalstam, tātad bankas eh, atkal atgriezās pie normālas darbības un banku sektors tika konsolidēts. Tātad tagad mēs jau esam atgriezušies pie šī darba kā parasti, bet es gribētu teikt, ka ir daži būtiski trūkumi veidam, kā mēs skatāmies uz eh, ekonomikas atjaunošanas mehānismiem. Viens jau tika minēts eh, profesora Halberga eh, runā, tur bija teikts, ka uh, tirgi dod naudu, kas ir vajadzīga valstīm. Es gribētu apšaubīt eh, šo apgalvojumu. Tad, tad vispirms eh, naudu eh, rāda centrālās bankas. Manā valstī šāda sistēma ir jau ļoti sen, no 1694. gada. To gan saucas savādāk nekā tagad, eh, piemēram, 2009. gadā jūnijā tika radīti 442 miljardi eiro kredīti tirgumu. Un manā valstī un ASV divas trešdaļas eh, koprodukta tiek izlietot šim mērķim. Anglijas banka netieši caur tirgu ir finansējusi eh, apvienotās karalistes valdības eh, parādu 2009. gadā. 30. gados eh, ekonomisti nesaprāta, bet mums tas tagad ir jāsaprot, ka Anglijas banka radīja 200 miljārdu mārciņu, uh, valdības obligācijās uh, un nodrošināja tirgu iespēju iegādāties uh, šīs obligācijas, un tādā veidā tika finansēts uh, valdības deficīts 2009. gadam. Tātad mums ir šeit jāsaprot attiecībā uz banku kredītu un īpaši banku naudu. Tas ir jāsaprot ekonomistiem, tas jau daudzas reizes ir skaidrots, bet mūsdienu ekonomisti to nesaprot, ka banku nauda nav atkarīga no piedāvājuma un pieprasījuma likumiem, kā nafta vai zelts. Banku nauda ir neierobežota. Un To mēs redzējām nesen, kad Bernanki kungs jau deva interviju televīzijai. Žurnālists viņam jautāja, kur viņš ir atradis 160 miljārdus dolāru ekonomikas uh, atjaunošanai, lai sniegtu palīdzību nevis bankai, bet apdrošināšanas kompānijai bet uh, krīzes dēļ uh, šī kompānija saņēma uh, palīdzību, un atbildi bija tāda, ka mēs vienkārši izlietojām datoru, lai radītu šo naudu. Un, ja tas netiktu darīts tādā veidā, tad būtu daudz dziļāka krīze. Uh, Bet eh, problēma ir tāda, ka šīs atbalsts tika piedāvāts bez noteikumiem. Tā tad ir tāds uzskats, ka ir jābūt eh, uzkrājumiem bankā pirms ekonomiskās darbības sākuma. Grieķijai ir jābūt ietaupījumiem bankā lai sāktu ekonomisko aktivitāti, un tad varēs nomaksāt no vienas puses eh, privātos parādus un no otras puses eh, sabiedriskos parādus. Bet, lai, eh, ja seko šai loģikai, tad, protams, ienākumu nekad nebūs. Un tā tad šie ietaupījumi arī ierobežo ekonomikas eh, aktivitāti. Un eh, Kens uzskatīja, ka mums nav jāgaida, kamēr bankas mums iedos naudu. Mēs varam atļauties to, ko mēs varam radīt. Eh, un tā darbojas šis kredīta mehānisms. Es uzskatu, ka visa šī problēma, kas mums ir ekonomiskās aktivitātes samazināšanās, miljoniem cilvēku bez darba, tūkstošiem uzņēmumu, kas e, katru dienu bankrotē. E, šo problēmu var novērst radot kredītu. Protams, kredīts ir jāvada. Mēs e, divus, divus desmit gadus eh, dzīvojām ar uzpūstiem kredītiem, un eh, šī kredīta radīšana un aktīva inflācija netika eh, pamanīta. Tātad mums nevar būt pārāk daudz kredītu tur, kur jau ir ekonomikas aktivitāte, bet tur, kur nav aktivitātes, tur mums ir jāiegulda. Ja sistēmā kredīti, lai radītu šo aktivitāti. Tātad mēs esam ieguldījuši eh, šo naudu banku sistēmā, bet eh, šī nauda nav nonākusi līdz uzņēmumiem, kas rada ekonomisko aktivitāti. Bet eh, šī ekonomiskā aktivitāte radīs tos ienākumus, kas ļaus noksāt parādus. Vēl pastāv uzskats, ka parādus var atmaksāt vai nu tikai paaugstinot nodokļus vai samazinot eh, izdevumus. Es eh, teiktu, ka ir trešais veids, kā samaksāt parādus, un pat vienīgais tas ir radīt ienākumus. Ja mēs uh, ekonomikā veicām kaut ko līdzīgu seno laiku asins nolaišanai, ko lietoja medicīnā, tad uh, tiek samazināts gan valsts, gan privātais ienākums. Bet uh, ienākums, lai ienākums palielinātu, ir jālieto, jāiztērē nauda uh, sabiedriskiem darbiem. Protams, ja mēs maksājam bankām naudu un bankas šo naudu neinvestē, tad šī nauda ir zaudēta. Bet ja mēs, piemēram, eh, iztērējam naudu darbiem, eh, piemēram, pie ekoloģiskajām problēmām, tad rodas darba vietas, rodas eh, nodokļu ienākumi, rodas ietaupījumi, un tā tad samazinās vajadzība pēc sociālajiem izdevumiem. Keins šo procesu zināja, bet mūsdienu ekonomistiem tas nav zināms. Ja, piemēram, kāds siltina mājas, tad viņš saņem algu un maksā nodokļus un iepērkas. Tas ir ļoti vienkārši, bet eh, ekonomisti to nesaprot. Es domāju, ja mēs neradīsim šos ienākumus, tad eh, Eirozonai būs vēl grūtāk. Un viena no problēmām ir tāda, ka eh, šī deflācija attīstīsies tādā veidā, kā attīstīsies Japānā. Japānai arī bija liels eksporta pārpalikums, tāpat kā Vācijai, un tomēr uh, Japāna nonāca šajā parādu deflācijas spirālē. Tad, ja mēs neradīsim ekonomisko aktivitāti, tad mums arī var rasties šī parādu deflācijas spirāle. E, šis ir e, grafiks, kas rāda Britu e, sabiedriskos sektoru parādus. Sākot no 1880. gadiem, dati ir no Britu valsts kāses. Uh, Tātad 1933. gadā parādis sasniedza ļoti augstus uh, līmeņus, bet uh, tad tika ieviesta jauna monetārā politika un parādi samazinājās. Pēc tam mums uh, vajadzēja aizņemties vairāk, un Brīti aizņēmās vairāk nekā viņi aizņēmās jebkad vēsturē. Uh, par ļoti maziem procentiem, un 1946. gadā parāda bija 256% no eh, iekšzemes koprodukta. Kas notika tālāk? Brita valdība eh, sāka eh, tērēt naudu sabiedriskajiem izdevumiem. Kas notika tālāk? valdības eh, parāds eh, lēni, bet eh, pakāpeniski samazinājās, kad radās ienākumi. Šī ir mācība, un es ceru, ka komitejas locekļi to iemācīsies, kad gatavojot savu ziņojumu. Paldies! Thank you very much, much uh, uh, Mr. Paldies! saka Palocīkungs. Paldies, godātie parlamenta deputāti, ka šodien esat uzaicinājuši mani runāt šīs komitejas uzklausīšanā. Es e, saprotu, ka šeit ir izskanējuši ļoti daudz interesantu ideju. Mans uzdevums šodien ir iepazīstināt jūs ar tiem budžeta instrumentiem, kuri strateģiskā izpratnē ir pieejami, e, pieejami politiskā līmenī. Uh, bet situācija ir ārkārtas, tāda nekad iepriekš nav piedzīvota. Šobrīd mēs dzīvojam dziļākajā krīzē kopš Lielās depresijas perioda. Toreiz mēs nezinājām, kā tikt galā ar depresiju, ar krīzi, taču šobrīd mēs mēģinam eksperimentēt. Mēs izgudrojam jaunus instrumentus, Un tādējādi mēs nonākam situācijā, ka mēs mēģinam atveseļot ekonomiku un eh, mēģināt izstrādāt eh, atveseļošanās stratēģiju, izējas stratēģiju. Vienlaicīgi ar izējas stratēģiju mums vajag ieviest arī ieejas stratēģiju, kā nodrošināt ātrākus eh, izaugsmes skaitļus. Vispirms vēlētos jums atgādināt, ka E, Eiropas finanšu izdevumiem būs e, grūti gadi. Un otrkārt, augstāki deficīta skaitļi ir draudz visai ekonomiskajai izaugsmai. Šeit jūs redzējat 27 valstu sabiedrisko parādu līkni. Tas attiecās tātad gan uz Eirozonu, gan uz 27 dalību valstīm. Pie tam šeit runa neiet par to, ka tādā pašā veidā līkne attīstīsies arī turpmāk. Tas ir vienkārši savu veidu tehnisks, matemātisks aprē, aprēķins. Un tomēr valsts jau noteikti kaut ko darīs lai cīnītos ar problēmām, īpaši, piemēram, ar iedzīvotāju novecošanos. Kā jau es teicu, valdības e, aizņēmumi un parādi samazina ekonomisko izaugsmi, un es uzskatu, ka 10% pieaugums sabiedriskajā parādā negatīvi ietekmē ikgadējo IKP izaugsmi par 0,2%. Un Eiropas komisija šobrīd jau runā par krīzes ietekmi arī uz citiem aspektiem. Otrais pierādījums tam, ka to apgalvo Patiljo un Ričī, ka negatīvs un būtisks, būtiski ietekme uz parādu pieaugumu noved pie zemākām investīcijām, pie tām uh, 15 gadus eh, pirms eh, patreizējās krīzes sākuma arī varēja novērot negatīvu ekonomisko izaugsmi. Jāsaka, ka eh, Eiropas Savienība var iziet no krīzes, jautājums ir tikai kā. Pirms krīzes Eiropas iekšējā prasība patēriņš bija samērā neliels. Un kaut arī Eiropas Savienība ir lielākais tirgus pasaulē, gan iedzīvotāju skaita ziņā, tas ir daudz lielāks nekā Eiropas, nekā Amerikas Savienotajās valstīs. Šeit eh, slīdītāji redzams tikai absolūtos skaitļos. kā veicināt izaugsmi vienlaicīgi, mēģinot saregulēt sabiedrisko parādu. Ir jārunā gan par sabiedriskajiem izdevumiem, gan par nodokļiem. Vecu iedzīvotāju īpatsvars tikai pieaugs, un eh, tās varētu ietekmēt pat 5% apmēros IKP eirozonā, gan tāpēc, ka tas eh, novedīs pie lielākiem pensiju izdevumiem, gan arī palielināts veselības aprūpas izdevumiem. Kā tad tikt galā ar šo problēmu? Mēs varam palielināt nodokļus, un tomēr eh, tas jau ir zināms, ka palielinātiem nodokļiem ir negatīva ietekma uz ekonomisko izaugsmu. Protams, mēs varam arī samazināt izdevumus, un tomēr eh, arī šeit ir medaļas posa otra puse, piemēram, infrastruktūrās, izglītībā un zinātnē neinvestējot, tas gala beigās arī samazina ekonomisko izaugsmu. Runājot par izējas stratēģijām, Protams, ka mums ir jāizveido fiskālā stratēģija ikvienas valsts ietvaros un ir jāizveido budžetārās kontrolas struktūra gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu līmenī. Administrācijas efektivitāte un e, mums ir jāmēģina runāt par e, konkrētiem rezultātiem un nevis apropriācijām ir jābūt adekvātam eh, cilvēku resursu pārvaldības aspektam. Patreiz ir jāsamazina izdevumi, eh, palielinās eh, sabiedriskā privātā partnerība, ir jāpārskata pensiju sistēma un ir jāpārskata veselības aprūpas sektora efektivitāte tomēr varbūt vajadzētu parunāt par to, kā pārvērst izējas stratēģiju ieejas stratēģijā. Ir jāveicina jaunrada, ir jāveicina investīcijas zinātnē un pētniecībā, infrastruktūrā, uzsvars uz izglītību. Es uzskatu, ka ir jābūt labākai saskarsmei starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem jo tādējādi labāks tiks piemērota izglītība darba tirgus prasībām. Modernizēts darba tirgus var nodrošināt to, ka cilvēki var atrast tādu darbu, kuram viņiem ir vislabākās prasmes. Tā saucamais elasta drošības princips, tam ir jātiek savērtam kopā ar, mm, arī ar bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū. Demogrāfiski Eiropa noveco, un e, tur ir jāizveido adekvāta sociālā sistēma. Īpaši jāveicina vecāku, sieviešu un jauniešu iesaistīšanās aktīvā darba tirgus politikā un pār izglītošanā. Un ir, darba tirgum arī ir jābūt elastīgākam darba laiku piedāvāšanā. Profesionālajai apmācībai un akadēmiskajai apmācībai ir jābūt elastīgākai, lai visi darba tirgu aktīvi strādājošie varētu nepārtraukti uzlabot savas prasmes un zināšanas. Otrkārt, ir nepieciešams eh, vairāk investēt zinātnē un inovācijā. Šobrīd apmēram 3% no IKP tiek atvēlēti zinātnei, Un ja šis procents pieaugt vēl vairāk, tad tas e, stipri nākt par labu zinātnes institūtiem. Mums ir maksimāli jāefektivizē katrs pievienotā vērtība par katru iztērēto eiro. Infrastruktu, investīcijas infrastruktūrās. Tuvāko 15 gadu laikā Eiropai būs nepieciešams milzīgas investīcijas infrastruktūrā. Paredzēts ir, ka tas varētu sasniegt pat triljoniem eiro. Ir nepieciešams radīt jauns Eiropas standartus gan vidas sektorā, gan ūdens pārvaldē, atkritumu pārvaldē. Būs jāizveido jauni dzelzceļi un ceļi un jācīnās ar klimata izmaiņām. Un visbeidzot, ekonomisko attīstību veicinoši nodokļu reformas. Nodokļu reformai ir jābūt tādai, kura veicinātu darba tirgus izgausmi, izaugsmi, un e, tiešā aplikšana ar nodokļiem varētu veicināt lielāku iekšējā tirgus apvienošanos. Paldies! Thank you very much. Paldies, saka Klinca kungs. Mums, eh, mūsu vidū ir arī Hallaberga kungs viņš jau ir sagatavojis savu, eh, savu, savus dokumentus, un tagad man būs iespēja viņam dot vārdu. Viena no viņa tēzēm bija tāda, ka es vēlētos pajautāt Halberga kungam, vai viņš trīs minūtēs varētu sniegt pārskatu par savu, par savu darbu. Es darīšu visu, kas manos spēkos, un tad varbūt es pāriešu uz angļu valodu. Tātad eh, man nebūs iespēja iedziļināties detaļās, bet vēlētos izteikt divus argumentus. Pirmais. Ja ir iespēja Tātad ir iespēja stāvot krustcelēs, e, izvēlēties vienu vai otru ceļu. Taču, ja mēs raugāmies uz tādu krustcelēm fiskālā ziņā, tad eh, mums vajadzētu mācīties no citām federācijām. Protams, federācija nav Eiropas Savienība un tomēr. Tātad viens ceļš ir īstenot daudz striktāku tirgus disciplīnu. Mēs visi zinām, ka ierobežot tirgu tam ir ļoti slikta pēcgarša, slikta garša, un tomēr mums visiem šajos tirgos ir jādzīvo. Jautājums par to, kā izmantot tirgus radīto naudu efektīvi. Ir tirgi, kuros, eh, protams, vēl ir zināmas nepilnības un jautājums par to, ko Eiropas Savienība varētu darīt tirgus disciplīnas veicināšanā, ir atklāts. Amerikas Savienoto valstu pasva, pašvaldību ministrs i, vērtspapīru tirgus eh, Priekšsēdētājs arī ir runājis par tirgus disciplīnu. Runājot par eh, izaugsmas un stabilitātes paktu, tad galvenais būtu izstrādāt tādu aizsargu mehānismu, kas sniegtu mums papildus informāciju par tirgu un papildus informāciju iedzīvotājiem. Informācija par to, kas notiek tirgos, kāda ir signāli, varbūt brīdinājuma signāli un līdzīgi. Runājot par eh, konkrētiem statistikas datiem, tad ir ārkārtīgi maz iedzīvotāji, kur saprot, kā tad padome un komisija veic tirgus novērtēšanu. Un, piemēram, padomas rekomendācijās padome ir pēdējais, pēdējā institūcija, kas mēģina pieņemt kādu likumu, un viņi parasti atšķaida komisijas priekšlikumu. Uh, Tā tad ir otrs stāvot krustelēs ceļš, un ir tāda, kur apgalvo, ka ir jāpavaina tirgus disciplīna. Ir tāda, kur uzskata, ka ir jābūt daudz centrālākai pārvaldei, tātad tādai kā sev veida politiskai integrācijai. Un šeit e, tās šā modeļa piekritē skata, skataties uz Brazīliju. Tātad e, Pirms 2000. gada Brazīlijā bija uh, mirstoša sistēma, un viņi veica veselu virkni reformu. Tātad valsts vienojās ar centrālo banku, Viņi izveidoja katrā federālajā valstī fiskālos padomniekus, kur uzraudzīja par to, ko valsts dara katrā reģionā, un ja valsts nedarbojās tā, kā viņai bija jādarbojās, tad šie uzraugi pateica, ka nauda no centrālās valdības netika saņemta, un tā arī notika, un otrām kārtām bija arī iespēja ielikt politiķus cietumā, ja viņi nepakļāvās centrāli uzspiestajai disciplīnai. Uh, Katrā ziņā tas ir ļoti ekstrēmi, kas notiek Brazīlijā, bet jebkurā gadījumā tā ir viena no iespējamajām situācijām, kad eh, sākās šīs te banku izpirkšanas procedūras un tā tālāk. Un tad eh, viņi vēlējās jautāt, vai ir kāda politiska lēmuma, kas to varētu papildināt. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Jautājuma un atbilžu laiks. Alvares kungs ir pirmais. Vaiglkungs un Paskarinē. Tā tad ir divi kolēģi, kuriem dod vārdu pirmajam. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem uh, mūsu referentiem. Mums uh, bija šorīt iespējams uzklausīt dažādus priekšlikumus par to, kā izvairīties no nākošās krīzes un kā tikt ārā no pašreizējās. Uh, Daži teica, ka pietiktu vienkārši izpildīt jau spēkā esošos noteikumus, bet citi mums atgādināja, ka tādas valstis kā Spānija un citas ir jau ievērojuši šos noteikumus, bet ar to nav bijis pietiekami. Pamata ievirze bija tāda, ka ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Es gribētu jautāt Peresa kungam, ko viņš domā par Eiropas finanšu stabilitātes fonda izveidi, kas būtu līdzīgs starptautiskam valūtas fondam. Kādas būtu priekšrocības un kādi trūkumi šim ierosinājumam, kas to vadītu un kam tas būtu pakļauts? Un kāda varētu būt arī par uh, noguldījumu garantijas fondu izveidu Eiropas līmenī. Kad mēs sākām organizēt uzklausīšanu mūsu komitejā, sākumā mēs runājam tikai par finanšu kontroli un tās mehānismiem. Tagad mēs esam nonākuši pie posma, kad mēs pārējām uz uh, finanšu krīzi un uh, šī finanšu krīze pārveidojas uh, sociālā krīzē un e, jautājums par šiem jaunajiem instrumentiem un kāds būtu iedzīvotāju atbalsts šiem instrumentiem, uz ko iedzīvotāji ir gatavi. E, bet ir um, tāds neatrisināts jautājums. Viens no iepriekšējā ekspertu paneļa runātājiem norādīja populistis, runāja par populistisku politiku, ka tāda politika varētu kļūt uh, plašāk izplatīta uh, krīzes laikā. Es arī uh, piekrītu šādām bažām, pat ja mēs runājam par šo krīzi ar diezgan tādu optimistisku un stingru paziņojumu nāca klajā Grieķijas premjerministrs, bet tomēr uh, Mēs uh, no tā, ko redzam ziņās, varam konstatēt, ka tauta ir diezgan negribīga, tā nevēlas dzert šīs rūgtās zāles. Es gribētu dzirdēt jūsu komentārus par šo situāciju. Un es arī uh, gribētu jautāt tagad Petifors kundzei. Viņa atsaucās uz Japānas pieredzi. Es nesen pats biju Japānā un man bija iespēja tikties ar Japānas bijušo finanšu ministru, kurš uh, mums lūdza vai jautāja tā, kā tad tā, kādēļ jūs near, neanalizējāt mūsu pieredzi, kādēļ no mūsu pieredzes jūs neko nemācījāties. Un man ir jautājums, kādēļ tad mēs neko neesam analizējuši un mācījušies. Paldies par Eiropas monetārā fonda izveidi. Uh, Šādas idejas ir izskanējušas, kā bijušais uh, valūtas fonda izpildirektors. Es gribētu uzsvērt divas lietas, kas būtu nepieciešams, ja. Eiro grupa un Eiropas Savienība vēlas izveidot šādu palīdzības mehānismu, veidojot kopīgu fondu. Uh, Varbūt to nevajadzētu saukt par Eiropas valūtas fondu, uh, jo tas uh, pārāk sasauc ar Eiropas starptautisko valūtas fondu. Bet es gribētu jums atgādināt, ka ja Eirozonas valsts vēršas starptautiskajā valūtas fondā, tad tiks izveidota programma, izmantojot Eiropas Savienības līdzekļus pamatā. Bet šī programma tiks kopīgiem spēkiem vadīta un to īstenos SVF uh, valde. Kad mēs runājam par palīdzības programmām ar uh, atbilstošiem noteikumiem un kritērijiem. Jautājums ir, kas un kā īstenos valsts attīstības uzraudzību dažādos šajos uh, attīstības posmos un kā šie līdzekļi tiks piešķirti vai atkal tiks uh, atprastīti, ja nosacījumi netiks izpildīti. Ja Eiropas Savienības dalību valsts vērstos šādā fondā un saņemtu atbalstu, tai tiktu izstrādāta atbalsta programma, tas nozīmētu, ka tad, ja šī valsts neievēros noteikumus, tad tas negatīvi ietekmēs citas eirozonas valstis, bet lēmumu pieņemtu visas uh, valdē esošās valstis. Šeit ir runa arī par to, kas uh, nodrošinās finansējumu un kā šī palīdzības programma tiks vadīta. Visu minēto iemeslu dēļ es domāju, ka uh, eirozonā to vajadzētu darīt balstoties uz finanšu palīdzības mehānismu, ko finansētu eiro zona. Un tas būtu labākais veids, kā virzīties uz priekšu. Mēs runājām par palīdzības sniegšanu un finanšu mehānismiem. Ja, teiksim, kāda valsts vērša šajā valūtas fondā, kā tad tas darbotos? tas uh, tiktu izmantots rezerves, kas ir ieguldītas šajā fondā. Un uh, šeit uh, šie resursi būtu pieejami pēc tirgus likmes, bet ja kāda valsts iestājas šādā fondā, tad netiek prasīts izmantot šās valsts valūtu. Ir nepā, nepieciešams mehānisms, kas darbotos ātri un efektīvi. Eiro zonas gadījumā būtu jārod kaut kas līdzīgs valūtas fondam. Eh, ja runā par ciklisko modeli un uz tirgu balstītu mehānismu, tad eh, varbūt eh, šāds fonds nespētu ātri steidzami reaģēt, jo bieži šādos gadījumos situācija ir tiešām tāda, kas prasa steidzamu iejaukšanos. Es gribētu atgādināt, ka valūtas fonda gadījumā šī finanšu, finanšu atbalsts tiktu piešķirs, bet varbūt valstī tas nemaz nebūtu jāizmanto, piemēram, runājot par Spāniju, kura bija Startautiskā valūtas fondā vērsusies no 57. līdz 60. gadam, bet tai toreiz nevajadzēja izmantot nevienu dolāru no valūtas fonda atbalsta, jo tā varēja pārvarēt problēmu saviem spēkiem. Spānija 70. Eh, gadu beigās un 80. gadu sākumā piedzīvoja arī finanšu krīzi. Šis uh, starptautiskais valodas fonds ir uh, izmanto privātus līdzekļus, ko tas iegūst no banku sektora. Tas nenozīmē, ka uh, bankai jābūt krīzē, lai tā veiktu ieguldījumus šajā fondā. Un, un šim fondam ir divējādas funkcijas. No vienas puses tā ir garants, un otras puses tiek palīdzība sniegta krīzē nonākušai bankai, kas palīdz bankai noturēties un nesabrukt. Un šādā gadījumā, ja tiktu veidot šāds noguldījuma garantijas fonds, tad tā būtu tā kā sava veida apdrošināšana un būtu jāmaksā apdrošināšanas prēmijas, bet varbūt šādi rīkoties ir lētāk nekā pēc tam likvidēt bankas un pēc tam maksāt kompensācijas. Un ja banku vadītāji nonāks pie šāda secinājuma, tad šis mehānisms varētu palīdzēt banku noturēšanai tirgū par Vāgelkunga, Vāgelkungams atbildēšu par populismu. Jā, ir diezgan tādas nicīgas runas parasti izskan par populismu, bet bieži vien tieši vienkāršiem cilvēkiem ir jāuzņemas šis sloks uh, dažādās krīzes gadījumos. Un uh, Uh, Financial uh, Times un citi izdevumi apgalvo, ka patiesībā krīzes cēlons nevis finanšu disciplīna, bet privātā sektora nedisciplinētība. Bet tagad nodokļu maksātājiem ir jāuzņems atbildība par šo krīzi. Um, par laimi mēs uh, esam demokrātiskas valstis un cilvēki uh, pieņem uh, lēmumus, un uh, politiķiem nevajadzētu nožēlot to, ka mēs dzīvojam demokrātiskās valstīs, bet drīzāk lepoties ar to. Par SVF. Es domāju, ja Eiropas Savienība sāktu domāt par valūtas fonda veidošanu, tad nevajadzētu balstīties uz SVF modeli. SVF ir nopietni struktūrāli trūkumi. Uh, pirmkārt, tam nav uh, uh, iespējas uh, pilnvaras vērsties pret valstīm, kam ir pārpalikums. Tas nodarbojas tikai ar valstīm, kam ir deficīts. Tā rezultātā globālajā ekonomikā ir milzīgs līdzsvar trūkums starp ASV no vienas puses un, no, un Ķīnu no otras puses, un SVF neko nav darījis, lai šo līdzsvaru uh, atjaunotu. Ja šāds fonds Eiropā tiktu izveidots, tad būtu jā, jādomā par to, ko darīt ar Vāciju un tās pārpalikumu. Es domāju, ka vācieši jau tam nepiekritīs, bet šis uh, uzdevums būtu viens no svarīgākajiem Eiropas valodas fondam. Tālāk par Japānu. Jā, taisnība, mēs neesam vēlējušies analizēt Japānas piemēru. Mēs uzskatījām, ka tas ir kaut kas tāds nenozīmīgs pasaules ekonomikai. Bet Japāna ir piedzīvojusi tieši tādu pašu situāciju, kā mēs to piedzīvojam tagad. 70. 89. gadā Japāna pazemināja procentu likmes reaģējot uz 97. gada vērtspapīru krīzi un tā rezultātā radās masīvs uh, nekustamā īpašuma burbulis, kurš pārplīsa, un Japāna vēl 20 gadus nav varējusi pārvarēt šo krīzi. Japānā nekustamā īpašuma cenas uh, joprojām krītas kādēļ mēs neesam mācījušies neko par to. Es uh, esmu uh, sekojusi inflācijas rādītāju attīstībai Vācijā. Uh, šie rādītāji uh, arvien samazinās. Vācieši ir pārāk aizņēmuši, aizrāvušies ar inflāciju un viņi neapzinās, cik bīstama ir deflācija, jo deflācijas gadījumā privāt ekonomisti, protams, mums uh, iestājas par to, ka uh, šeit ir jāsamazina izdevumi gan privātā, gan arī privātā sektorā, ne tikai valsts sektorā, bet tas viss var novest pie ļoti smagas deflācijas un arī Vācijā pirmkārt. Paldies. Es arī gribētu uzdot jautājumu, saka priekšsēdētājs, atgriezties pie Vā, eh, Japānas uh, pieredzes. Es, uh, mums tiek teikts, ka mēs neesam izdarījuši secinājums no Japānas situācijas, bet vai Japāņi paši ir kaut ko mācījušies no savas pieredzes, jo šķiet, ka viņi joprojām ir tādā pašā situācijā jau pēdējo desmit gadu laikā. Viņi ir ieguldījuši milzīgus uh, milzīgus līdzekļus ekonomikas stimulēšanai, ir uzkrājuši milzīgus parādus, laikam 250% apmērā. Uh, tagad par ASV uh, tur uh, nav tādas oficiālas robežas inflācijai Uh, bet tur tā tiek minēts kaut kādi 8%. Uh, Varbūt Eiropas centrālajai bankai arī vajadzētu būt elastīgākai un nepieturēties pie šīs 2% robežas. Varbūt mums vajadzētu padomāt par 3-4% uh, kā inflācijas rādītāji. Uh, nākošais jautājums. Neatkarīgi no tā, kādām, eh, kādas rekomendācijas izskanēs, patiesībā varbūt mēs tik un tā piedzīvosim milzīgu inflācijas kāpumu, ņemot vērā visus šos milzīgos parādu apjomus, jo kā tad valstis varēs tikt vaļā no šiem parādiem? Man ir tāds subjektīvs uh, viedoklis, ka ASV daļēji uh, cenšas šo problēmu atrisināt, gluži vienkārši iedarbinot naudas drukāšanas mašīnu vai pat drukājot naudu ātrāk. Viņi runā par spēcīgu dolāru, bet de facto viņi patiesībā ir vairāk ieinteresēti, lai dolārs būtu vājš un tādējā tiktu stimulēts ASV eksports. Tālāk, Eiropas komisija ir publicējusi 2020. gada stratēģiju. Es nezinu, vai jums ir iespēja bijusi ar to iepazīties, ja jūs to esat izdarījuši, ko jūs domājat, vai šī stratēģija iet pareizā virzienā, vai gluži vienkārši ir atkal tāds papīrs, Uh, kas, uh, kas atkal neko desmit gadu uh, laikā mums nedos. Well, thank you very much. Let me start with. Paldies. Es sākšu ar dažiem vārdiem par Eiropas valūtas fondu un noguldījumu garantiju. Man nav ieteikumu, kā veidot šos mehānismus un ir jābūt eh, lielākai simetrijai, tā kā Petifors kundze teica, lai gan Eiropā jautājums eh, ir eh, par to, ka mēs esam monetārā savienība. ja mēs neieviesīsim šādus mehānismus, tad ir liels, liels risks, jo mums ir jādomā ne tikai par kopīgo valūtu, bet arī par kopīgo tirgu. Ir jāatceras, kā Eh, radās eh, Eiropas Savienība. Tas sākās ar eh, kopējo tirgu un pēc tam tika ieviesta arī kopīgā nauda. Es piekrītu, ka pat Japāņi mm, nav mācījušies no pieredzes un pat ar nos procentu likmēm un 5 līdz 7% deficīta līkmēm pieaugums ir ļoti lēns. Viņi ir uh, faktiski deflācijā. Un uh, tāpat arī līdzīgi tas ir Eiropā un pasaulē. Tā kā es domāju, SVF uh, priekšlikums eh, palielināt inflācijas eh, šo mērķi nav eh, pašlaik lietojams, un pat ja mēs būtu zem inflācijas spiediena, tad būtu ļoti grūti kontrolēt inflāciju, ja šis mērķis tiek palielināts. Tā tad ir ļoti grūti uh, redzēt kādu liederību šim priekšlikumam. Tālāk par vājo dolāru es nedomāju, ka pat Obamas administrācija var izlemt, uh, kāds būs dolāra kurs, jo ir masīva kapitāla kustība pasaulē, un uh, viņi to nevar kontrolēt. Uh, es gribētu pieminēt šo jautājumu, ko iepriekšējais runātājs teica, ka pat tik spēcīga valdība kā ASV nevar um, pilnībā pastāvīgi veidot savu politiku, tad cilvēki to saprot. Ja jau valdības netiek galā, tad uh, ko tad mēs darīsim? Varbūt atrast kādu, kas, kas vada šo krīzi mūsu uh, kas vada šo krīzi mūsu vietā, un tad jautājums ir, ko darīt, vai mēs ļausim finanses sektoram eh, strādāt eh, kā parasti. Kapitāla kontrola tā ir tāda tēma, ko neviens ekonomists negrib apspriest, lai gan eh, SVF jau sāk to darīt. Un Es daudz gadus strādāju ar, AS, ar SV. Viņi nevarēja paredzēt eh, parādu krīzi ne Latviju, Amerikā, ne arī pašreizējo. Par Japānu es neesmu eksperts šajā jautājumā, bet ir eh, sakarība starp eh, monetāro un fiskālo politiku, lai palielinātu pieprasījumu. Un ja nav ievērota šī sakarība, tad eh, rodas problēma, ko aprakstīja jau Keins, eh, un arī Japānā eh, neredzēja, ka ir šī problēma. Eiropas centrālā banka paaugstināja procentu likmes un Japānas centrālā banka arī bija vainīga līdzīgās kļūdās eh, krīzes sākuma posmā. Un eh, tad arī gan Eiropā, gan Japānā ir līdzīgi, kā investīcijas eh, nenotiek. Tātad eh, tāpēc arī šeit mēs nevaram izdarīt nekādus secinājumus, jo ir vienkārši grūti tos iedomāties. Tātad eh, jūs gribat uz vēl ir jautājumi? Nē. Es tikai gribēju izteikties īsi atbildot uz eh, priekšsēdētāju jautājumiem. Uh, Es piekrītu Peti Flors kundzei, ka Japānas uh, gadījums liecina par to, ka lēni un piesardzīgi lēmumi noved pie 20 gadiem lēnas ekonomikas attīstības. Un šīs sekas ir daudz negatīvākas nekā tas būtu, ja tiktu īstenota tāda aktīva programma. Japānā tīri vēsturiski un pēc kultūras tradīcijām ir ļoti liels uzkrājumu līmenis, uh, bet Eiropas Savienības valstīs šādi uzkrājumu līmeņi nav un līdz ar to nav iespējams tos izmantot ekonomikas attīstības finansēšanai. Tagad eh, par eh, inflāciju. Inflācija šobrīd tās nav un tā arī nav tuvākā laikā paredzēta. Protams, tā atgriezīsies vēlāk, bet Eiropas centrālā banka zina, kā tikt galā ar tādu situāciju, ja cenas ceļas pārāk strauji, bet neviena centrālā banka nezina, ko darīt deflācijas gadījumā. Gan laika dēļ, gan arī tādēļ, ka mēs zinām, kas mums jādara, mēs nekur, neko neriskējam, ja mēs uh, izdarīsim uh, spiedienu uz centrālo banku, inicēt līdzekļus, līdz tas rada uh, Eh, tiešām eh, labklājības veidošanos. Eh, tālāk par Vāciju un maksājumu pā, bilants pārpalikumu. Kad Ķīnai šāds pārpalikums veidojas, tad tā var mainīt valūtas kursu. Vācijai tas ir daudz grūtāk, jo mēs esam valūta monetārajā savienībā. Un jautājums ir par konkurenci globālā skatījumā eh, attiecībā uz Vāciju, piemēram. No Vācijas viedokļa eh, šis eh, pieauguma apjoms ekonomikā ir 1%, kas ir zems rādītājs. Inflācijas līmenis ir 2 līdz 4% bet eh, runājot par reformām, tās vairāk ir nepieciešams mikro līmenī, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi. Šī ir noveco, novecojoša sabiedrība, ir liels uh, gados vecu cilvēku īpatsvars, un var teikt, ka tas ir tāds globāls soda mehānisms par pārāk lieliem uzkrājumiem. Un Pērvānšai Beresai vārds noslēgumu komentāram paldies visiem mūsu viesiem, es gribētu izteikt pāris komentārus. Vispirms Pērēs kungam par centrālās bankas liedokli lomu šeit arī mums ir grūtības tikai tādēļ, ka līgumi netiek pildīti jau no paša sākuma. Mēs uh, ļoti iete, iestājāmies par līguma izpildi un par uh, monetārās politikas ieguldījumu, citu Eiropas Savienības mērķu sasniegšanai saskaņā ar līguma otro pantu un tā tālāk. Uh, un uh, ar to pašreizējais prezidents bija pilnīgi apsēsts, bet patiesībā viss uh, vis tas neko nedod. Un patiesībā centrālā banka nevar pildīt daudzas lomas vienlaikus. Un tā ir tā mūsu galvenā problēma. Un es nedomāju, ka krīze daudz kaut ko ir mainījusi uh, bankas pašas izpratnē par savām pilnvarām. Par uh, šīm debatēm, uh, ko Blanšārkungs ir uzsācis par inflācijas līmeni un par to runāja arī Štroskāna kungs vakar patiesībā šeit ir jāuztraucas par deflāciju. Vācijā mm, pagājuši gada algas pat ir samazinājušās vairāk nekā par 3%. Runājot par uh, šo inflāciju, par debatu noturēšanu, par inflācijas līmeņiem, mums varbūt nevajadzētu atgriezties atpakaļ un uh, piekrist tam, ka ir lietas, kas būtu jāpārskata, un šajā Blanšāra ziņojumā par to arī ir runa. Tagad par Japānas gadījumu. Jā, jums ir taisnība. Uh, un kad uh, Eiropas Savienība, na, uh, Eiropas komisija nāca klajā ar savu ekonomikas stimulēšanas paketi, mēs jau uz to arī norādījām, ka nav nekādas uh, konkrētas stratēģijas, domājot jau kaut vai par 2011. gadu, un ka mēs varam nonākt Japānas situācijā. Un es domāju, ka mums uh, ir par šiem jautājumiem jādomā. Es uh, kolēģiem jau iepriekš norādīju, ka šādos uzklausīšanās es uh, varbūt ir viens vai divi eksperti, kam es piekrītu. Šoreiz tā nav. Šoreiz es gribu teikt, ka visi runātāji ir devuši savu ieguldījumu. Es daudz ko esmu no viņām uzzinājusi. Es ļoti viņiem pateicos par šīm interesantajām debatēm Protams, eh, var runāt par tirgus regulēšanu, un šeit daudz kas ir darāms, bet ar to vien jau mums nepietiks, tas nepalīdzēs visu sakārtot. Un par šiem diviem ekspertu paneļiem es gribu teikt, ka viss bija ļoti bagātinoši. Es uh, iestājos par ekonomisko pārvaldību Eiropas līmenī, jo es esmu sociālists ne tikai tāpēc, bet arī tāpēc, ka es uzskatu, ka tas ir vajadzīgs, bet Pēc manām domām tas ir nepieciešams raugoties uz ASV piemēru, un tas mums palīdzētu pārvarēt mūsu priekšā esošās grūtības. Es ceru, ka savā ziņojumā es iestrādāšu lietas, ko atbalstīs arī citi kolēģi par to, ka ir ļoti svarīgi veicināt valsts un privātās investīcijas, lai mēs varētu pārvarēt krīzi. Un runājot par politisko un sociālo risku, uh, uh, novēršanu, kas draud mūsu valstī. Uh, un runājot par to, ko teica premjerministrs Papandreju, tas bija liels gods, ka viņš uh, piedalījās mūsu sanāksmē šobrīd, šodien. Un uh, viņš ļoti skaidri pateica, runājot par stabilitātes uh, pakta uh, padarīšanu elastīgāku. Viņš norādīja, kādas briesmas draud, ja katrs interpretē šo elastīgumu savā izpratnē, tad tas mūs nekur nenovedīs. Un es vēlreiz jums ļoti pateicos par jūsu ieguldījumu, un es visu to iekļaušu savā ziņojumā. Paldies! une trappe.